Okay, colleagues, I'm gonna start the meet. Kolēģi, sāksim sanāksmi, jo īsnībā pulkstens jau ir trīs, pāri trījiem. Pirmām kārtām darba kārtības projekts. Iespējams, jūs pamanījāt, ka ir izdarīti grozījumi sākotnējā darba kārtības projektā, tāpēc es eh, pavisam īsti pastāstīšu par tiem. Tikau kundzes ziņojums šodien netiks izskatīts, tāpēc atpūtas laivas izskatīsim vispirms, pēc tam ķersimies klāt dzelzceļam, tad eh, dzīvnieku prasībām un pēc tam Atlantijas okeāna reģionu politikai. Koordinātori sanāksme paredzēta pulkstens sešos. Rīt pēc eh, paziņojumiem balsojums par atpūtas laivām. Pēc tam runāsim par EMSA regulu panākto rezultātu. Un eh, pēc tam ir paredzēta tikšanās ar ITRE komiteju. Šī tikšanās notiks otrā ēkā PHS 3050. Pēcpusdienā atgriezīsimies šajā telpā un ir paredzēta viedokļu apmaiņa par blokiem, Ježem Pauska kunga priekšlikums, un pēc tam ir paredzēta uh, prezentācija par struktūru politiku. Un tik, tik, tiks prezentēti trīs atzinumi. Kā jau es minēju, šodien mēs strādājam šajā telpā, rīt līdz 2015 esam šajā telpā, un pēc tam dosimies uz PHS ēku 3.050. Bet pēcpusdienā savukārt atkal atgriezīsimies šajā telpā. Tas nozīmē, ka visiem būs iespēja nedaudz izlocīt kājas rītdien, pastaigājoties pa par parlamentu. Atvainojos par to. Atgriezīsimies pie darba kārtības projekta. Vai visi ir eh, apmierināti ar šādu darba kārtību? Ja nē, tad mums nāksies par to balsot, un ja jūs nobalsosiet pret šo darbu kārtību, tad īsti nezinu, kas notiks. Vajadzētu tad lūgt cilvēkiem, kas atbildīgi par reglamentu, papētīt šo jautājumu. Vai nav nekādu iebildumu? Labi, Tad eh, nākamais ir protokola apstiprināšana. Vai visi, eh, vai kādam ir iebildumi par iepriekšējās sanāksmes protokolu? Tā ir 26. un 27. marta sanāksme. Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka šis protokols ir pieņemts. Zīles eh, atzinums. Problēma tāda, ka zīles kunga nav klāt. Well, I think they've just finished the trialogues. Šķiet, ka trialogs tik tikko beidzās bet mēs eh, nevaram sākt eh, izskatīt šo jautājumu bez Zīles kunga. Būs nedaudz laikam jāuzgaida. It's been moved up, yeah. Jā, šis uh, darba kārtības punkts ir pacelts uz augšu. Okay, Robert, are you ready to go on your report? Vai jūs esat gatavs runāt par jūsu atzinumu? Tātad. Uh, atpūtas laivas un ūdens motocikli. Izskatīsim grozījumus. Zīles kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties visiem, kas iesniedza grozījumus par šo atzinumu. Par šo ziņojumu kopā ir izniegtīs 16 grozījumi. Pirmām kārtām runāšu par tiem grozījumiem, ko es varu atbalstīt. Pirmais ir 16. grozījums. Un te ir runa par definīcijas precizēšanu. Manuprāt, šī definīcija ir jāprecizē, te ir runa par amfībiju transporta līdzekļiem. Skandināvijas valstīs ir tādi transporta līdzekļi, kas var braukt gan pa ledu, gan pa ūdeni, un šādi transporta līdzekļi būtu jāņem vērā. Nākamais uh, grozījums, kas, manuprāt, ir pozitīvs, ir 11. un tie ir runa par prasību importētājiem nodrošināt vajadzīgo dokumentāciju, identificējot importētāja nosaukumu un adresi. 14. grozījums - pakāpojumu skaidra noteikšana dalībvalstīs, lai varētu īstenot šo direktīvu un lai uzreiz uzliktu sodus par šīs direktīvas pārkāpumiem. Tāpat arī ir vairāki grozījumi, kurus es nevēlētos atbalstīt. Šie grozījumi paredz papildinājums tekstā, un šie papildinājumi varētu uh, radīt direktīvas uh, grozīšanu mums nevajadzīgā veidā. Uh, Gribētu runāt par 9, 12 un 19 grozījumu. 18. grozījums īpaši te ir runa par ūdens motocikliem un par striktākiem pasākumiem, kas tiem jāpiemēro. Un te ir runa par to, ka īsnībā tiek atkārtots eh, piektais eh, pāns priekšlikumā. Te ir runa par visa veida ūdens motocikliem, un tāpēc es uzskatu, ka šis grozījums eh, direktīvā neko īpaši neuzlabo. 20. 5. un 23. grozījums. Es gribētu, lai mani kolēģi rūpīgāk izturētos attiecībā uz jauniem, jaunām drošības prasībām attiecībā uz ūdens motociklu uzbūvi. Protams, drošība ir ļoti būtiska, un tas ir arī direktīvas mērķis, taču mēs eh, nevar, mums nevajadzētu ieviest tādus grozījumus, kas jau ir iekļauti pašreizējās direktīvas prasībās. Tāpat arī ir jāparedz, eh, lai šīs prasības varētu izpildīt tehniskā ziņā. 22. grozījums. Te ir runa par peldētāju aizsardzību. Te ir runa par um, stūres uh, pozīciju un par uh, tās redzamību. Ir jāparedz, uh, jā, jāpaskaidro, ka jau pastāv ISO standārts šajā sakarībā, un bieži viena uh, šādi negadījumi ir vairāk atkarīgi no cilvēciskā faktora, nevis no laivas uzbūves. Tāpat arī jāatcerās, ka pastāv dalībvalstu navigācijas un eksploatācijas noteikuma attiecībā uz ūdens motocikliem un arī var paredzēt, kādās zonās šie ūdens motocikli tiek izmantoti, proti peldvietās tos nevar izmantot. Attiecībā uz 23. grozījumu es labprāt dzirdētu komisijas komentārus. 23. grozījums runā par atkārtot par iekāpšanu uh, atpakaļ ūdens transporta līdzeklī, lai varētu piekļūt no ūdens puses eh, šis cilvēks ūdens transporta līdzekļiem. Es gribētu dzirdēt komisijas viedokli, vai šīs papildu prasības būs tehniski izpildāmas un vai tās nodrošinās vajadzīgos uzlabojumus. 24. līdz 28. grozījums - zaļo iesniegti grozījumi, un tie runa par striktākiem trokšņa samazināšanas līmeņiem. Kā jau mēs eh, runājām iepriekšējo reizi, tāpat arī ir sagatavots arī pētījums, ko pasūtīja komisija. Tad eh, šādas prasības attiecībā uz laivu uzbūvi būtu eh, ļoti dārgas ekonomiskā ziņā. Tieši tāpēc mēs gribētu, lai šī prasība šī, lai šīs prasības atbilstu komisijas priekšlikumam. Pēdējais 13. un 20. grozījums par e, komisijai deleģētajām pilnvarām. Mēs uzskatām, ka uh, visi, visa šīs prasības attiecībā uz emisijām un troksni ir jāpatur pašreizējā likumdošanas kārtībā, tad parastajā likumdošanas kārtībā. Zaļie iesniedza 13. un 20. grozījumu vēloties samazināt šīs trokšņa prasības, bet īsnībā mēs gribētu pieturēties sākotnēji nostāja proti saglabāt eh, parasto likumdošanas procedūru. Paldies Zīles kungam, Zasadas kungs, Tautas partijas grupas vārdā. Šanovni e, paņemšu viņšanci, kolšanki koledzi. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es izteikšos Marcinkeviča kunga vārdā, viņš ir ēnu referents. Es vēlētos pateikties eh, atzinam sagatavotājiem par izcilo sadarbību un par to, ka mums izdevās rast eh, kopējus risinājumus un arī par to, ka viņš ļoti labi saprot šīs problēmas sarežģītību. Pirmkārtām es eh, gribētu izteikties par referenta priekšlikumiem. Kā jau referents pareizi norādīja, Mums ir jādomā par emisijām un arī par troksni. Tas ir būtiski, jo drošības standārti šajā nozarē ir jāmodernizē. Es piekrītu referentam attiecībā uz to, ka emisiju līmeņus varētu samazināt, tīpaši, ja runa par šiem trīs elementiem. NOx, CO2 un HC. Attiecībā uz trokšņa līmenī zaļie ir iesnieguši vairākus grozījumus attiecībā par eh, trokšņa līmenī, taču šķiet, ka šie iesniegtie priekšlikumi sākotnējie priekšlikumi ir pietiekami. Ja tiks eh, pastiprinātas drošības prasības, tad tam nevarēs rast attaisnojumu. Mums ir jāatcerās par maziem ražotājiem. trīs gadu izņēmuma periods maziem uzņēmumiem būtu uh, loģisks solis. Aina referents norāda, ka desmitajā grozījumā mums vajadzētu papētīt mazu un vidēju uzņēmumu īpašo lomu. Ir jāatcerās, ka šajā nozarē darbojas daudz šādu uzņēmumu, un šai nozarē ir vajadzīgi vismaz 20 gadi, lai varētu atgūt tādu pašu pārdošanas līmeni kā pirms krīzes. Mūsu referents ir iesniedzis pavisam nelielas izmaiņas divos grozījumos, un tāpēc mēs iesniegsim mutiskus grozījumus. Devītajā grozīmā Marcinkevičs kungs vēlētos svītrot vārdu vides, environmental, lai eh, netiktu runāts par kādiem specifiskiem risinājumiem. Tāpat arī ir jāgroza desmitais grozījums. Marcinkeviča kungs vēlas šeit likt vārdus in addition to, tātad papildus. Marcinkeviča kungs arī uzskata, ka Paraugu prakses jautājums ir īpaši nozīmīgs, ja ir runa par kopēju standartu izstrādi. Ir iesniegti īpaši interesanti priekšlikumi par hibrīdu transporta līdzekļiem, par hibrīdu motoriem. Tie, tos vajadzētu atbalstīt. Mācinkevičs kungs uzskata, ka referenta priekšlikumi kopumā ņemot ir pozitīvi, bet eh, pārāk ierobežojoši priekšlikumi nebūtu atbalstāmi. Sociāldemokrātu vārdā, kurš izteiksies? Sen, uh, Paldies, priekšsēdētājs, var izteikties visam īsi. Kolēģi, kas seko līdzi šim jautājumam, um, nevarēja ierasties šodien, bet uh, viņi uzskata, ka nav nekādu problēmu atbalstīt referenta nostāju. Es pieļauju, ka referents varēs atbalstīt šos divus grozījumus, ko iesniedz mūsu grupa. Mēs vēlētos atbalstīt arī Zīles kunga iniciatīvu vērsties pret Ždanakas kundzes grozījumiem, kur ir runa par tehniskā pielikuma grozīšanu, ko sagatavoja komisija. Šādi rīkojoties eh, tiktu paredzēti vēl citi ierobežojumi, un mēs uzskatām, ka maksimālās, šīs maksimālās robežas ir piemērotas, un tieši dalībvalstu ziņā ir domāt par to, vai šīs prasības ir vēl jāpastiprina. Tie būtu tādi pavisam īsi komentāri. Tas nozīmē, ka kopumā mēs esam apmierināti ar Zīles kunga darbu, un mēs atbalstām viņa atzinumu. Lielas paldies! Savisārs kundze liberāļu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi, atpūtas transports un šī direktīva ir vēl visnotaļ plašs jēdziens. Referents ir ļoti labi analizējis šo tekstu un grozījumus. Viņš ļoti labi to izdarīja. Man te vairs nav piebilstams. Vispirms gribu pateikties referentam par grozījumiem atbalstu komisijas un referentu nostāju. Panika. Par to, ka noteikumiem jābūt ir tādiem pašiem kā ASV un Japānā. Tas palīdz ražotājiem un sertifikācijas procesam. Nu, tagad pievēršoties grozījumiem. Mūsu grupa atbalsta visus referenta grozījumus attiecībā uz jauniem tehnoloģijām, hibrīda tehnoloģijām. Tās būtu jāveicina Un tad arī jāveicina labākās prakses paraugu apmaiņas starp dalībvalstīm. Diemžēl, tāpat kā iepriekšējais runātājs, mēs nevaram atbalstīt grozījumu par trokšņu piesārņojumu, jo tas nozīmētu, ka ir jāizvērš milzīgas izmaiņas attiecībās motoriem. Mums būtu jāierobežo noteikumi attiecībā uz mazākām laivām un ātrumu. Taču nevajadzētu būt nekādiem jauniem ierobežojumiem. Tādā pašā veidā mēs neatbalstām grozījumus par dizainu. Man šķiet, dalībvalstīs par to jau ir noteikumi spēkā. Tātad vēlreiz pateicos referentam par lielisko sadarbību. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātājs! Ždanoks kundze zaļo vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos pateikties referentam par viņa darbu, par viņa nostāju. Šo nostāju mēs visumā atbalstām. Mums gribētos cerēt, ka šie grozījumi, kas paredz dalīt motorus kategorijās, kas mūsu priekšlikumā ir vienkāršs risinājums, radīs sabiedrības atbalstu. Runājot par referente bažām saistībā ar izmaksām, mēs neuzskatām, ka tas izraisīs papildu izmaksas, jo no komisijas uh, ietekmes novērtējuma izriet, ka troksni var samazināt mazākos motoros eh, līdz 40 kW uz 5 eh, decibeliem un lielos eh, motoros uz līdz 8 decibeliem. Mums, protams, bija savu apsvērumu, kāpēc mēs iesniedzam šo 22. grozījumu par dizainu attiecībā uz ūdens motocikliem. Mēs varam arī paļauties un atsaukties uz regulu, piemēram, numur 78. Tur ir runa par gājām gēju, gāj, kājām gājēju aizsardzību autotransportu ziņā. Uh, vēl ir arī paredzēti tur eh, noteikumi attiecībā uz dizainu un uz pārbaudas materiālu, lai mazinātu uh, nelabvēlīgo ietekmi uz kājām gājējiem. Ir bijuši gadieni, kad ir bijuši briesmīgi negadījumi, kad uh, peldētājiem ir vienkārši pārbraukts pāri. Nu, tad tas ir, tas mūsu pamatojums. Uh, Nu, un tā kā bija pozitīvs rezultāts attiecībā uz kājām gājējiem, es domāju, tāds pats arī rezultāts būtu sagaidāms no ūdens motocikliem attiecībā uz peldētājiem. Tad vēlreiz paldies referentam par sadarbību un ceram, ka arī turpmāk varēsim strādāt pie šī priekšlikuma un iespējams kompromisu grozījumiem. Paldies! Liels paldies! Vai Rubikungs ir klāt? Man šķiet, ka ne. Turpin priekšstādājs, vai vēl kāds vēlas izteikties, pirms dod vārdu komisijai? Labi, tad vārds komisijai. Giraukungs, lūdzu. Thank you. Paldies. Paldies, ka devāt mums iespēju sniegt paskaidrojumus par jautājumiem, kas šeit izskanēja. Runājot par Zīles kunga ziņojumu un viņa komentāriem. Mēs piekrītam, un es gribētu atgādināt, ka mums ir grūtības ar otrā un piektā grozījuma beigu daļu, tad mums patiesībā daudz grūtības ar vairākiem grozījumiem. Nu, respektīvi, astotais grozījums. Nu, mēs varētu to atstāt, taču mēs nevēlamies, lai tas, pali, lai tas parādās pantā, jo te jūs runājat par apsvērumu. Devītais grozījums mēs nedomājām, nedomājam ka te būtu jāpaplašina apsvērums, jo mēs runājam par definīcijām. Protams, ka definīcijas ņems vērā prasības. Šis ziņojums par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tas, tas ir desmitais grozījums. Mēs domājam, ka te nav liela problēma, jo patiesībā mazie vidēji uzņēmumi eh, jau dar, uz tiem jau attiec īpaši praksa visos, eh, visās jomās. Bet tad kāda, kāds īpašs atbalsts varētu tikt sniegts, nu, tas ir neatbildēts jautājums. Tas šeit netiek paskaidrots. Eh, Tātad, runājot par 11. grozījumu, tas mums ir pieņemams, ja vien nedaudz redakcionāli to palabotu. 12. grozījums mūsuprāt nav vajadzīgs. Tas ir lieks, jo pēc definīcijas šāda veida iestādes nevar piedalīties komerciālās darbībās. 20. grozījums. Mēs to uztveram tā, ka deleģētās pilnvaras komisijai tiek nodotas tādā jomā, kur mēs to nesam prasījuši. Tādēļ Mēs neuzskatām, ka šīs te pilnvaras būtu nododams komisijai. Runa ir par izplūdes gāzu emisijām. 14. grozījums. Principā mēs uzskatām, ka tas nebūtu vajadzīgs, taču varam pieņemt šī grozījuma beigu daļu. Mēs saprotam, ka 14. grozījuma formulējums šobrīd ir pārāk stepēcīgs. 15. grozījums ir pieņemams, 16. grozījums. Mēs eh, uzskatām, ka Sirius Kraft definīcija būtu jāuzlabo. Tas ir arī jautājums, kurš ir skārts padomē. Līdz ar to daudziem acīm redzot šīs definīcijas nav pieņemams šobrīd. 17. grozījums ir lieks, mūsuprāt. 18. grozījums parādās jau 5. pantā. Un šeit ir arī runa par personiskām ierīcēm kuģošanai pa ūdeni. Mēs uzskatām, ka nevajadzētu šādi izdalīt šo te vienu transporta līdzekļu kategoriju. 19. grozījums. Tā teksta redakcija, mūsuprāt, nav pietiekami laba. To vajadzētu uzlabot. Mēs varētu izskatīt iespēju 19. grozījumā atkārtot to, kas ir teikts 22. panta pirmajā apakšpunktā. Uh, 20. grozījums, <clears throat> to jau es pieminēju. 21. grozījums ir par deleģētiem aktiem. Mēs, protams, esam ar mieru piekļaut, iekļaut visu to, kas parādās iestāžu nolīgumā. 22. grozījums, kā Zīles kungs teica, ir prasība pēc redzamības. Tā ir būtiska prasība, uz kur attiecas konkrēti standarti Eiropas Savienībā. Bez tam Eiropas Savienības līmenī nav pietiekami plaša statistiskā informācija par negadījumiem, lai varētu definēt to, kādas tieši problēmas mēs varētu atrisināt. Un tādēļ mēs labprāt atstātu tekstu patreizējā redakcijā un neņemt vērā šo te grozījumu ar papildus prasībām. Mūsu pārskatā par ieviešanu direktīvas ieviešanas pārskatām mēs varētu arī pārskatīt negadījumu ziņošanas kārtību un rezultātus. 23. grozījums. Dažas dalību valstis mums ir norādījušas, ka ir nepieciešams skaidrāk formulēt šo prasību. Uh, uh, uh Nav īpaši skaidrs, kas tieši Mums ir nepieciešams šeit, it īpaši Eiropas ziemeļos. Tas ir ļoti dīvaini, ļoti sarežģīts ir šīs situācijas, kad kāds izkrīt no laivas, tad viņi nevar tik viegli izglābt. Mēs varētu pieņemt šo 23. grozījumu, taču tā beigās, tāda komisijas piedāvātā teksta beigās, vajadzētu teikt and means of reboarding shall be accessible or deployable. Tātad cilvēku iecelšana atpakaļ laivā, cilvēku iecelšanas paņēmieniem ir jābūt izstrādātiem un noteiktiem. Par trokšņa noteikumiem. Es domāju, ka ir radies pārpratums attiecībā uz ietekmes novērtējumu, ko savulaik veica komisijas dienesti. Ietekmes novērtējumā ir teikts, ka no tehniskā viedokļa ir iespējams dažu dzinēju troksni vēl vairāk samazināt. Taču mēs vēlamies, lai mazinātos visas laivas radītais troksnis, ne tikai dzinēja. Dzinēja troksnim ir ļoti maza ietekme uz to, kā mazināsies kopējais laivas radītais troksnis. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka lielākā daļa problēma, kas saistītas ar troksni, nāk no tām laivām, kas darbojas uh, pilnīgi likumīgi. For... Bet tās ir vecas laivas. Tās jau bija darbībā un apritē tad, kad nāca klajā jaunākie tiesība akti attiecībā uz troksni. Uh, Šīs laivas šobrīd vairs nevarētu tirgot ar šādiem trokšņu līmeniem. Tādēļ mums šķiet, ka pirmkārt trokšņa ierobežošanas jautājums, e, šo te motoru trokšņa jautājums neatrisinās trokšņa jautājumu kopumā, un būtu nepieciešams būtiski pārveidot tehniski pārveidot visas laivas, lai šo te prasību varētu ieviest. Un tādēļ mēs uzskatām, ka piedāvātais pasākums šobrīd ir ārkārtīgi dārgs. Lielas paldies! Komisija, protams, ir gatava piedāvāt arī tālākos skaidrojumus, ja tas būtu nepieciešams. Paldies par uzmanību! Paldies, Zīles kungs, lūdzu! Yeah, yeah, like es gribētu pateikties visiem ko kolēģiem, visiem ēnu referentiem par sadarbību, kas bija ļoti konstruktīva un pozitīva. Gribētu komentēt dažas pozīcijas. Tautas partijas devītais grozījums. Jūs vēlaties svītrot vides mutisko grozījumu. Tas neko nemainīs būtiskajā saturā, un mēs arī esam pret devīto grozījumu kopumā. Tālāk par desmito grozījumu Man šķiet, ka tur būs vajadzīgs balsojums pa daļām, jo mēs atbalstām to, lai vārda protection vietā tiktu rakstīts vārds support, tātad aizsardzības vietā atbalsts MVU. Taču, ja mēs runājam arī par atkāpēm tajā pašā grozījumā, tad mēs neesam konsekventi. Uh, Es esmu ļoti priecīgs par to, ka komisija komentē 23. grozījumu un piedāvā pievienot tam to, ko jau ir piedāvājuši, manuprāt, zaļie savā grozījumā, kas attiec uz 23. grozījumu. Tā tad runa ir par cilvēkiem ūdenī un viņu izcelšanu un iecelšanu atpakaļ laivās un ūdens transporta līdzekļos. Uh, Komisija tagad piedāvāja arī mutisko grozījumu. Mēs to iesniegsim savā vārdā saskaņā ar procedūru. Lies paldies, Zīles kungs. Mēs balsosim rīt pulksten 9.10 par šo ziņojumu. Pāriem pie nākamā darba kārtības punkta par dzelzceļa direktīvas pārskatīšanu. Sarakjānī kundzes ziņojums. Tātad tas ir ceturtais darba kārtības punkts Eiropas dzelzceļa vienotā tāpa. Gribu jums atgādināt, ka Sarakjāni kundzei mēs piešķīrām mandātu uzsākt trialogu, pamatojoties uz parlamentu pirmo lasījumu. Padome pieņēma pozīciju 8. martā. Pagājušo nedēļu Sarakjāni kundze ieradās koordinātoru sēdē Strasbūrā un stāstīja mums par to, kas ir noticis samierināšanā līdz šim brīdim. Šodien notiek pirmais oficiālais trialogs, kurā piedalās Dānijas prezidentūra, proti pastāvīgais pārstāvis, kurš pārstāv padomas priekšsēdētāju. Šī sēde notika īsi pirms mūsu komitejas sēdes. Gribētu jums atgādināt, ka mūsu mērķis ir panākt eh, vienošanos otrajā lasījumā Un tas nozīmē, ka parlamentam vajadzētu pieņemt padomas versiju bez iebildēm. Tas nozīmē, ka sarunas ar padomi ir jābeidz līdz tam brīdim, kad jūlijā ir paredzēts otrais lasījums eh, plenārsēdē, proti balsojums. Man kā priekšsēdētājam, protams, jāievēro šī procedūra un jāiet tā cauri pa posmiem. Jūlijā ceram, ka plenārsēda apstiprinās šo vienošanos otrajā lasījumā. Bet tagad došu vārdu Deborai Sarakjānī, lai viņi mums pastāst par to, kas ir noticis šajās sarunās līdz šim. E, mm, Bezpriekšsēdētāji, jūs jau pats minējāt, bija neoficiāls tikšanās ar padomi un komisiju, un tās e, uzsākām jau janvāra mēnesī. Padoms pozīcija īstenībā ir nedaudz maigāka par komisijas piedāvāto tekstu. Es varu piekrist komisijas vērtējumam, proti padomes um, piedāvātā pozīcija atsevišķos uh, regulas pārskatīšanas detaļās ir pārāk vāja, bet tomēr mūsu tikšanās bija visai auglīgs. Bija pirmais formālais trialogs, tas norisinājās šodien, tieši pirms komitejas sanāksmes. Mums bija iespēja iepazīties ar uh, daudziem svarīgiem pantiem šajā pārskatītajā regulā, un mēs jau esam vienojušies par diviem. Un par pieciem pantiem <clears throat> mums vēl ir jāizkristalizē savu pozīciju. Un, protams, mums ir jābūt pietiekami loģiskiem un pragmatiskiem, ir jāparūpēs par uzlabojumu. Bet ir atsevišķi jautājumi, par kuriem vēl ir eh, tādas liels viedokļu atšķirības. Es esmu mēģinājusi apkopot eh, svarīgākos jauninājumus šajā jaunajā versijā. Runājot par regulējošo iestādi, īstenībā šajā jaunajā redakcijā tā ir galvenā detaļa. Eiropas parlaments vēlas izveidot nacionālu dalību valstu regulējumu, kas ir pietiekami neatkarīgs, kam ir pietiekami daudz resursu un uh, kas var pieprasīt disciplīnu, kas būtu vienādi jāievēro visās 27 dalību valstīs. Par to vēl norisinās pietiekami plašas diskusijas. Un pirmajā lasījumā parlaments teica, ka ir e, jāievieš e, tāda e, regulātora vieta vai regulātora struktūra, un cita atkal uzskata, ka ir jādomā par cita veida kontrolas struktūrām. Šeit nav identiski viedokļi. Varbūt, ka vajadzētu domāt par nedaudz citiem formulējumiem, ne tādiem, ko piedāvā padome. Tas mums varētu atļaut labāk vienoties. Runājot par pārējo tekstu, runājot par šo uh, regulējušo aģentūru, esam viensprātis. Es uzskatu, ka mēs esam atrast pareizos risinājumus uh, tajā termiņā, kas mums ir atvēlēts tālāk par finansējumu. Mēs mēģinājām paši runāt par infrastruktūras operatoriem, ieviest tādu stabilāku pieeju. Un, protams, mēs esam arī uh, vienojušies uh, par to, cik uh, ilgi ir jādarbojas vairāku gadu līgumam. Parlaments pieprasīja trīs gadus. Uh, Un, piemēram, padomu vēlējās septiņus gadus. Tagad esam vienojušies par pieciem gadiem, kas ir kompromiss. Manuprāt, mēs esam arī ieviesuši vairākus būtiskus precizējumus. Šodien mēs varējām vienoties, Mums, protams, ir arī jāvienojas par visu dokumentu tekstu, bet gribēju pateikt, ka puses ir noskaņots konstruktīvi, lai varētu atrast labāko iespējamo risinājumu. Ja mēs runājām par infrastruktūras operātora finansiālo neatkarību. Tas ir septītais pants. Vēl neesam pietiekami rūpīgi izlasījuši visu uh, dokumentu tekstu. Mēs vēlamies, lai Dānijas prezidentūra mums uh, sagatavo konkrētu priekšlikumu. Mēs teicām, ka vēlamies saņemt konkrētu priekšlikumu no Dānijas prezidentūras, un tad par to varēsim tālāk diskutēt. Jāņem vērā, ka finansējuma jautājums ir visai kutelīgs un e, ir jāpadomā, cik liela rīcības brīvība mums būs atvēlēta sarunās. Mēs vēlamies, lai padome mūs iepazīstina ar savu redzējumu, la, ko viņi domā par pa, parlamenta priekšlikumu. Un tāda ir vēl zaļo piedāvājums. Krāmera kungs ir izteicis priekšlikums, eh, kam varētu piekrist parlaments un padoma, un mēs ceram, ka arī komisija piekritīs. Tālāk ir arī par TMS priekšlikumi, mēs gaidām vēl konkrētas nostādnes un ceru, ka beigās mēs varēsim vienoties par kaut kādu kopsaucēju. Ja mēs runājam par uh, dalību valstu regulējumu, pašā sākumā mēs cīnījāmies ar vairākām problēmām, bet beigās mēs vienojamies par procedūru, kas bija visiem paprātam. Mēs teicām, ka se, ar sešām nedēļām ir gana, bet ja regulātoram ir nepieciešams vēl papildus laiks, lai saņemtu kādu citus dokumentus, tad uh, ir iespējams šo termiņu pagarināt. Uh, Un, protams, mums arī ir eh, jāsaprot, ka zināmos gadījumos sūdzību iesniegšanas procedūra varētu pārāk vilkties garumā. Tādēļ mēs gribam sagaidīt arī atbildi no padoms, ko viņi par šo piedāvājumu ir domājuši. Protams, ir jārunā arī par uh, jauno teksta versiju, un mēs esam jau noteikuši uzdevumus, eh, vairākas prioritātes. Mēs runājam par eh, dažādām nodevām, par eh, maršrutu noteikšanu un tā tālāk. Mēs par to šodien arī runājām. Domāju, ka mums padoms priekšlikums lielākoties ir paprātami, cevišķi 13. panta otrais pielikums. Jāsaka, ka parlaments jau no paša sākuma ir daudz runājis arī par uzturēšanu. Tajā pantā vai tajā tekstu versijā, ko piedāvā padome, uzturēšana nav minēta. Mēs uzskatām, ka Eh, infrastruktūras operatoriem ir jārūpējas arī par dzelzceļu uzturēšanu. Mēs esam piedāvājuši izmaiņas eh, šajā pantā un eh, padomi par to tagad ved sarunas. Mēs esam arī um, ieviesuši atkāpes attiecībā uz ātrvilcieniem paredzēto infrastruktūru un tiek runāts arī par. Uh, Noi, eh, non siamo d'accordo. Eh, mm, così come non siamo d'accordo. Un mēs runājam par lielākiem remontdarbiem un mazākiem remontdarbiem un padome e, gribēja nedaudz novilcināt šī projekta stāšanos spēkā. Sākotnējajā komisijas priekšlikumā tika runāts par 36 mēnešiem un atsevišķos gadījumos pat par 60 mēnešiem. Tie ir 5 gadi. Uh, Un neformālajos trialogos uh, tika runāts par 36 mēnešu laika periodu, bet mēs teicām, ka gadu pēc direktīvas stāšanās spēkā tam jānotiek, jo savādāk jau tāpat pārāk daudz laika tiks zaudēts. Un direktīvu vajadzētu īstenot eh, daudz eh, gludāk un ātrāk. Vēl kāds jautājums, par ko joprojām neesam vienojušies, tas ir septītais pāns. Eh, eh, Tā ir vienošanās, ko gribēja panākt parlaments, nošķirot eh, konkrētas kompetences un arī uh, atvērt nacionālu tirgu līdz gada beigām. Tika ieteikts šo tekstu nedaudz grozīt, bet mēs uzskatām, ka padomas piedāvājums joprojām ir tāds pārāk mīksts un vājš. Vajadzētu noteikti vēlreiz eh, rūpīgāk izpētīt tekstu redakciju. Mēs domājam, ja padomu spērs mums kādu solīti pretī, mēs varēsim šādu versiju pieņemt. Esam arī noteikuši datumus turpmākajiem trialogiem priekšsēdētāja kungs, nākamais norisināsies 9. maijā, un esam arī sastādījuši turpmāko uh, trialogu kalendāru. Es esmu gatava atbildēt uz kolēģi jautājumiem, un tāpat gribēju pateikties ēnu referentiem no politiskajām grupām par to ar tavu, ko viņi ir ieguldījuši šī darba tapšanā. Tas nebija viegli, bet domāju, ka esam pietiekami labi darbojušies. Paldies! Groškungs šķiet, viņš runās Kūnu kunga vārdā. Jā, Kūna kungs ir devies uz zivsaimniecības komiteju, jo tur viņš arī prezentē ziņojumu, tādēļ Es eh, vēlējos izteikties viņu vārdā. Gribējām pateikties referentei par visu veikto darbu pēdējo mēnešu laikā. Domāju, ka mēs atrodamies uz pareizā ceļa. Es tagad negribu iedziļināties visās detaļās, tikai gribēju jums atgādināt, ka tieši tagad Mēs uzskatām, ka regulējošā iestāde ir galvenais kodols šajā ziņojumā, un mums ir jāparūpējas par trim aspektiem, kas ir jāievēro iestādes darbā. Pirmām kārtām iestādē ir jābūt neatkarīgai, jāstrādā caurskatāmīgi, tai ir jāpiedāvā pietiekam liels finansējums, otrām kārtām iestādēji ir eh, jāizveido tāds sadarbības tīkls ar citām iestādēm, citās dalību valstīs, un, protams, eh, trešām kārtām mēs saprotam, eh, ka ir jāpadomā arī par normālu īstenošanas termiņu, jo, protams, to visu nevajag izveidot pēc nezinu cik gadiem. Es domāju, ņemot vērā to, kāda gaisotne valda komitejā, mēs varēsim par daudz ko vienoties, un pateicoties šiem priekšnosacījumiem, uh, E, būs iespējams arī veidot konstruktīvākas diskusijas par dažādu pakalpojumu nodalīšanu. Es domāju, ka regulātors šeit var būt ļoti izšķiroši, varbūt e, var spēlēt pat tādu dominējošu lomu. Mēs esam vienojušies par vairākiem kompromisiem pēdējo dienu laikā, runājot arī par piecu gadu termiņu, remontdarbu apmaksai, un padomi piedāvāja atkāpi attiecībā uz Baltijas jūras reģionu un uz Baltijas valstīm un domāju, ka mēs varēsim gūt panākums arī turpmāk, ja tiek runāts par eh, nozīmīgiem pakalpojumiem, arī septītais pāns eh, priekšlikums eh, atvēršanai. Mēs uzskatām, ka ir galvenokārt jārunā tieši par regulātoru Un 2012. gadā vai 2013. gadā, nu tas ir galējais termiņš, komisijai ir jāizstrādā priekšlikumi par tirgus atvēršanu. Nu, neskatoties uz to, kādi būs šie formulējumi, mēs gribam dzirdēt konkrētu atbildi, e, kaut kādu reakciju no komisijas. Mēs gribam e, beidzot uz galda redzēt konkrētus priekšlikumus un komitejā kolēģi. Uh, par to jau apspriedās. Es domāju, tā rīkoties būtu vienkārši godīgi, jo tā ir arī tāda darba ētika, sadarbojoties parlamentam un komisijai. Un es domāju, ka šajā ziņojumā visi būtiskākie principi jau ir iekļauti. Ja mēs varētu vienoties ātri un atrast labus risinājumus, tas būtu ļoti labi. Un uh, Ja mēs paši zinām, kā norisināsies turpmākais darbs pie šīs likumdošanas paketes, tas būs ļoti veiksmīgi. Tātad mēs nevaram tagad runāt par jaunām likumdošanas paketēm, vēl pirms nav rezultējies darbs pie šīs konkrētās, ko apspriežam tagad. Es domāju, ka esam veikuši visai labu darbu. Paldies, Tremosas kungs, lūdzu. Mr. Tremosa, <laughs> es atvainojos. Vienmēr jaucu saka priekšsēdētājs. Lūdzu, dod jums vārdu. Es varbūt eh, varētu spāniski runāt, bet nu es nezinu, vai man izdosies, saka Maisners kundze. Vai tagad viss dzird, kas man ir sakāms? Labi, sākšu savu stāšanos. Sākumā vēlējos sirsnīgi pateikties referentei. Es zinu, Tremauzes kungs ir ļoti sarūktināts, ka viņš nevarēja šodien ierasties, bet, nu, diemžēl dzīve ievieš savus korekcijas. Bet uh, Es ceru, ka varēšu pietiekami labi izteikties arī pati. Un, protams, eh, es tagad sākumā sākšu varbūt ar mazākām detaļām un tad eh, laika gaitā nonākšu pie svarīgākiem jautājumiem. Ja mēs runājam par to, ko teica referente, ir jāparūpējas par to, lai komisija spēlētu savu lomu pārliecinošāk, lai tā, tā, tā ne tikai konsultētu, bet darītu arī ko vairāk. Nu, varbūt tas nav pats svarīgākais jautājums, bet par to tik un tā ir jādiskutē. Tāpat ir jābūt minimālajam termiņam attiecībā uz īstenošanu, kas attiecas uz remontdarbiem un uzturēšanu Referente jau minēja šo jautājumu. Viņa teica, ka uh, padome šo principu vēlas izslēgt no uh, dokumenta. Un es uzskatu, ka mums ir jābūt uh, prātīgiem. Tātad remontu darbu princips ir jāiekļau šajā ziņojumā. Un es zinu, ka padome grib to svītrot. Mēs esam uh, dzirdējuši to, ko uz, domā Deutsche Bahn un SNCF, tātad Francijas dzelzceļš. Uh, Un abas šīs lielās dzelzceļa organizācijas mēģina uzlabot šo tehnisko sadarbu spēju, un, protams, arī lieliem dzelzceļa uzņēmumiem ir jāizteno termiņi, un tiem ir jābūt realistiskiem. Tālāk ir jāparūpējas par konkurētspējas uzlabošanu, jābūt godīgām cenām, to mēs atbalstām, un noslēgumā divi varbūt pat svarīgākie aspekti. Mēs gribējām uh, Eh, noteikti uzsvērt to, ka ir eh, jābūt pārvadājuma darbības nodalīšanai, un mēs nezinām, vai komisija izstrādās priekšlikumu līdz eh, gada beigām. Mēs teicām, ka pirmām kārtām ir jāpadomā par šo spēcīgo regulātoru, un pēc tam ir jābūt nodalīšanai. Mēs gribam zināt, vai mēs varētu parūpēties par labāku formulējumu tekstā runājot par uh, Eh, izmaksām un arī pārvadājumu darbību nodalīšanu, jo varbūt eh, samazinot izmaksas ir iespējams pēc tam gūto peļņu ieguldīt vairāk infrastruktūras uzlabošanā. Un īstenībā šis spēcīgais regulators mums ir ārkārtīgi svarīgs princips nevien Eiropas līmenī, bet arī dalību valstu līmenī. Un, protams, eh, jāskatās, ka ne visas politiskās grupas šeit ir vienas prātis. Serakjānī kundze ir labvēlīgi noskaņota pret mūsu priekšlikumu, un es uh, ceru, ka beigās mēs varēsim uh, balsot par rezultātu un darīt to pēc labākās sirdsapziņas. Paldies! Paldies, Krāmer kungs, zaļo vārda. Paldies, es negribēju atkārtoties uh, un teikt to, kas jau izskanēja, bet gribēju pateikties referentei un ēnu referentiem. Nebija viegli vienoties par šo pozīciju un gribēju norādīt uz trim aspektiem. Mēs runājam par troksni. Runājam tāpat arī par e ETMS. Un e, mums e, radās tāds iespējas, ka padoma saprata to, ko mēs vēlamies, bet, nu, protams, mēs nevaram e, sākt e, viņus slavēt par vēl neizdarītu darbu. Protams, galvenais šeit ir regulators. Domāju, ka par to visi parlamentā ir viensprātis. E, un, protams, būs vēl tādas pamatīgas diskusijas ar citām institūcijām. Tad, kad būsim izkristalizējuši savu pozīciju, tad vēl vajadzēs vienoties, ka tas stāsies spēkā, un tad Maķē eh, teica ļoti pareizi, mums vēl ir jāiet ļoti tāls ceļš, un mēs runājam par 12 mēnešiem, un teicām, ka īstenībā komisija jau ir nokavējusies 69 uh, mēnešus, un ja mēs gaidīsim vēl 60 mēnešus, tad tie būs vairāk par 150 mēnešiem pirms vēl uh, šī likumdošana sāksies spēkā. Nu, tas tā neiet krastā. Mēs uh, gribam kaut ko panākt, mums ir jābūt saliedētiem, un ja mēs gribam, lai šis uh, neatkarīgā un stingrā regulātora postenis tiktu ieviests, tad mums ir uh, vienkārši jāuzrod piedarkums un jāstrādā pēc iespējas aktīvāk. Un mums ir, protams, vēl jāapspriežas, kā mēs garantēsim regulātora neatkarību un ir jānosaka arī konkrēti termiņi, lai nevarētu neviens mums vairāk attaisnoties, ka, piemēram, visas veidlapas nav aizpildītas un mums ir nepieciešami vēl tādi dokumenti un tad, tad viss vēl tiek novilcināts par diviem, trim gadiem. Nē, ir jābūt konkrētam datumam, konkrētam termiņam un mēs varam uh, pateikt, uh, cik nedēļām tam ir jābūt, un mēs gribam, lai uh, sliedes, lai uh, infrastruktūra tiktu izmantota un lai operatori varētu tai arī pēc iespējas ātrāk piekļūt. Un ja, piemēram, ir kādi trūkumi, tad ir jābūt informācijas apmaiņai, un trūkums ir iespējams uh, pēc iespējas ātrāk uh, novērst. Un, uh, Ja, eh, piemēram, operators netiek pielaists tīklam, eh, tādēļ, ka nav veikts kāds administratīvais darbs, tas vienkārši nav pieļaujami. Tādēļ ir jānosaka minimālie termiņi. Un es domāju, ka mēs to varēsim panākt. Un nu, tad, protams, vēl ir šis galvenais jautājums par eh, pārvadājumu darbību nodalīšanu. Zīla. Zīles kungs, lūdzu. Bet sākt ar pateicību ziņotājai. Oh, slowly, slowly. <laughs> ziņotājai, it's exotic language, yeah, I know. <laughs> Uh, uh, ziņotāju un arī visiem kolēģiem ānziņotājiem par labo sadarbību. Gribu tikai pieskarties diviem punktiem. Viens mēs šodien ar padomu tātad uh, mēģinot panākt vienošanās par nacionālo regulātoru neatkarību. Manuprāt, nonācām mazliet tādā nelielā tā kā strupceļā, jo skaidrs, ka ja mēs pastāvām stingri uz pirmā lasījuma redakciju attiecībā uz to, ka nacionāliem parlamentiem jāapstiprina uh, regulātoru, mēs uh, mazliet uh, īstenībā nemaz neradam lielāku patstāvību šim regulātoram, jo īstenībā šis nacionālais regulātors izskatīs strīdīgs gadījums starp dalību valstīm dzelzceļa pieejamības, tirgus pieejamības sakarā, un iespējams, ka parlamenta apstiprināts uh, Nacionālā parlamenta apstiprināts regulators vairāk būs ieinteresēts aizstāvēt savas nācijas, savas valsts uh, uzņēmumu pārs intereses. Tā kā, uh, un arī uh, argumenti par to, ka 27 dalību valstīs ir ļoti dažādas koncesionālas mm, uh, situācijas, kādā veidā var panākt šādu te autoritāšu neatkarību, uh, mums, manuprāt, būtu jāņem vērā. Tā kā es esmu elastīgs šajā gadījumā un aicinu arī kolēģis pārdomāt šo jautājumu. Kas attiecas uz, uz to cooling down periodu, kad uh, regulators beidz savu darbu. Tas, ko padomu piedāvāja sešu mēnešu termiņu, kurā viņš nedrīkst strādāt uh, uzņēmumā, par kuru viņš ir pieņēmis lēmumu, tas gan, man, manuprāt, ir ārkārtīgi zems. Jebkurā gadījumā mūsu lēmums par diviem gadiem ir ļoti pareizs, un uh, ja mēs uh, pabeigsim mūsu samierināšanos ar padomu tādā līmenī, ka nevar būt kāda dalība valsts, kurā periods ir ļoti, ļoti īss un kādās uh, esošā nacionālā likumdošana jau tagad nosaka, ka nedrīkst pāriet darbā uzņēmumos, par kuriem jūs strādājat divus gadus, kas ir ļoti daudzās valstīs. Divi gadi ir ļoti ierasta Eiropas praksa, cik man zināms. Un otrs punkts ir, es gribu būt arī pateicīgs kolēģiem par atbalstu 17. paragrāfu sakarā par licenzi pieejamību trešo valstu dzelzceļiem. Tajos tirgos ir īpaši, kurā visa konkurence notiek ar trešām valstīm kravas pārvadājumos. Es tīpaši šajā gadījumā es nepieņemu politisku šo pozīciju, ka mums, piemēram, Baltijas valstīs konkurējot ar Krievijas uzņēmumiem, mēs nonāktu handikapētā situācijā dēļ savas liberālās pieejas. Piemēram, ļaujot viņiem strādāt vienam uzņēmumam visā līnijā no Maskavas līdz Talinai, Rīgai vai uh, Klaipēdai līdz ostām, uh, un savukārt mūsu uzņēmumiem Eiropas Savienības ļaut strādāt tikai līdz robežai, Eiropas Savienības robežai. Katrā ziņā konkurences cīņā šādā veidā jūs zaudējat dažu gadu laikā. Tas ir pilnīgi skaidrs, un kas nozīmē šajā gadījumā daudz bezdarbnieku, uzņēmumu vērtību krišanos mūsu Eiropas Savienības dalībvalstīs un tam līdzīgas sekas. Un es gribu atgādināt, ka mēs gadiem ilgi Baltijas valstīs eh, cīnāmies ar diskriminējošiem tarifiem eh, ar, ar, ar eh, trešo valsts dzelzceļiem. Jo, ja jūs vedat os, eh, no Krievijas kravu uz Pēterburgu, jums ir viens targs, bet ja jūs čērsojat pa sauzem Eiropas Savienības robežu un vedat viņu uz Tallinu, Rīgu, Ventspili, Klaipādu, jums ir daudz dārgāks tarifs. Un šādās apstākļos atvērt eh, vienotu Eiropas Savienības vienotu dzelzceļu eh, telpu konkurējošiem uzņēmumiem, manuprāt, ir ļoti ģeopolitiski nepareizs solis Eh, un eh, es tiešām aicinu kolēģis pastāvēt uz šo principu. Es katrā ziņā domāju, ka, ja arī juridiski šķēršļi varbūt pastāv, kā komisija šodien norādīja, es, eh, es domāju, ka mums ir šajā gadījumā ir jāatrod ceļš, kas ir daudzās citās jomās uh, panāks. Un pēdējā piezīme - samērojami. Jūs ziniet, ka mēs pieņēmām gāzes direktīvi 2009. gadā, kas nozīmē, ka jums ir jā, jā, jābūt pieejamība gāzes infrastruktūrai. Uh, Šajā gadījumā ir trešās valstis, kas Eiropas Savienības dalībvalstīs pretojās šīs infrastruktūras pieejamības atbilstoši Eiropas likumdošanai, un Eiropas Savienības dalībvalsts nevar ieviest šo direktīvu. Nu, tad es domāju, ka mums ir jā, jā, jābūt šim te, uh, nu, zināmā mērā pašcieņas un mūsu interešu atspoguļiem tādās likumdošanās kā šī, par ko mēs runājam. Paldies. Thank you, Mr. Zasada. Zasadus kungs. Paldies, dāmas un kungi. Runājot par trialogu ar uh, padomi un komisiju, es gribētu uzsvērt 135. grozījuma nozīmi. To atbalstīja plenārsēdē uh, visas politiskās grupas un vairāk ne kā 430 deputāti. Atsevišķās dalību valstīs ir dzelzceļa operatori, kas paši nodrošina savu finansējumu un kas nav saistīti ar nacionāliem vai Eiropas tīkliem. Un ja šiem operatoriem būtu jāizpilda visas direktīvas prasības, uh, tas novestu pie neproporcionāliem um, birokrātiskiem slogiem, un tas būtu pretrunā ar direktīvas garu. Tādēļ mums ir jārod risinājumi, kas veicinātu reģionu attīstību, jo pretējā gadījumā tirgus būtu pārāk stipri regulēts, un mums no tā ir jāizvairās. Tagad vārds Alkadrāvī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlējos pateikties kolēģei par izcilo ziņojumu un par visu darbu, ko viņa ir ieguldījusi. Es domāju, ka ir noiets visai garš ceļš un varu pateikties referentē par to. Es gribēju tikai uzsvērt uh, to, kam noteikti jāvie, jāpievērš sarunās, un vairāk kolēģi jau to atgādināja, proti regulātoru loma mums vajag turpināt uzstāt uz šo uh, regulātora posteņu izveidošanu, un nevēl te daudz teica, ka tas ir īstenībā pats svarīgākais šajā dokumentā. Mums ir jāparūpējas, lai regulators būtu stingrs, lai viņam būtu spēcīgs sakodiens, lai viņš varētu iejaukties, ja tas ir nepieciešams, un uh, ir jāparūpējas, lai būtu šie nacionāli regulātori, lai viņi pietiekami labi sadarbotos, lai veidotos tāds regulātoru tīkls, un mēs eh, ko līdzīgi mēģinām darīt arī citos sektoros. Tā tad ir jāveido šis tīklojums. Tas eh, nāktu par labu gan eh, dzelzceļa pasažīriem, viņiem būs zināms, pie kā tad griezties, ja viņi sastapsies ar kaut kādām problēmām. Un, protams, tā ir arī vieglāk atrisināt uh, dažādus uh, piņķerīgus gadījumus. Un, protams, ir jāparūpējas, lai šie regulātori varētu sadarboties, lai viņi varētu apspriesties par dažādiem gadījumiem, precedentiem un uh, parūpēties par vienotu interpretāciju. Un, ja mēs runājam par tādu Eiropas uh, regulātoru posteni, tad varbūt mums jau ir jāspēr pirmie soļi šajā virzienā. Es uzskatu, ka spēcīgs regulators zināmā mērā varētu atrisināt tās problēmas, kas ir saistīts ar finansējumu un infrastruktūru. Un regulators var arī uh, lemt, vai, piemēram, uh, konkrēts uh, finansējums vai investīcijas uh, ir atļautas un vai tas uh, nelabvēlīgi neietekmē konkurētspēju. Protams, mums, protams, ir jābūt arī vēl tādām pamatīgākām diskusijām un būs arī uh, jārunā par nodalīšanu. Uh, E, ir atšķirīgi viedokļi, bet mums vienkārši ir jāievieš vairāk precizējumi, un mēs arī gaidām ar nepacietību komisijas priekšlikumu. Protams, paturēsim prātā arī to, e, ka ir jāparūpēs par pēc iespējas ātrāk direktīvas īstenošanu, un mums ir jāsaprot, e, kādas izmaksas varētu iespējami būt saistīts ar šo darbības veidu nodalījumu. Šķiet, eh, ka tas pagaidām būtu viss no manas puses. Paldies. Jan. Jan kungs, lūdzu. Uh, yeah, uh, yes, uh, for... Jā, lūdzu, atvainojiet, ka es uh, varbūt tik labi nepārzinu šo dokumentu, bet es gribētu zināt, kā te ir paredzēts, kāds paredzēts izņēmums, vai tas ir kāds uh, jauns izņēmums vai papildinājums jau esošajiem izņēmumiem. Ir eh, šeit runa par dzelzceļiem, kas eh, nav savienot ar pārējo dzelzceļu tīklu. Kad mēs uh, Uh, apvienotā karalistē nodalījām pārvadāšanas pakalpojums no infrastruktūras. Varbūt tas nebija tas uh, veiksmīgākais risinājums, bet apvienotā karalistē jau nav Eiropas celsceļa tīklu sastāvdaļa. Un vai tagad iznāks tā, ka šī infrastruktūras un pārvadājumu atdalīšana attieksies arī uz vēsturiskiem muzeja dzelzceļiem vai kā tas ir paredzēts, vai arī šādiem vēsturiskiem dzelzceļiem ir paredzēts izņēmums? Bēnien kungs saka priekšsēdētājs. Uh, Jā, es domāju, ka ko, kolēģi jau laikam saķēra galvas, kad jūs pieminējat šos vēsturiskos dzelzceļus. Tiem ir noteikti visi iespējamie izņēmumi par uh, Isle of Wight uh, dzelzceļu. Es nezinu, kā tur ir, vai tas ir vēsturisks dzelzceļš vai nav, bet uh, šie vēsturiskie dzelzceļi, kam ir pašiem savas sliedes, uh, uz tiem attiec visi šie izņēmumi. Jā, mēs uzdosim jautājumu komisijai, lūdzot paskaidrot, kāda ir situācija Ailovaita. Varbūt, ka apvienotā karaliste nav prasījusi šādu izņēmumu. Tagad Kančankungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kuri joprojām strādā pie šā jautājuma, īpaši Sarakjānī kundzei. Man ir jautājums komisijai. Manuprāt, lai pārvarētu problēmas, kas radās pirmajā lasījumā, mēs vienojāmies lūgt komisijai, lai tā publicē priekšlikumu par uh, nacionālo pasažieru pārvadājumu liberalizāciju un par uh, pārvadātāju uzņēmumu struktūru, lai tas uh, tiktu darīts uh, pielikumā. Jautājums, vai tagad saulēcīgi tiks sagatavot šās formulējums vai nē? ir nepieciešams padarīt tirgu konkurētspējīgu, to atvērt konkurencei U, ja mēs patiešām vēlamies izveidot vienoto Eiropas dzelzceļa telpu. Nedomāju, ka mums vajadzētu atteikties no šiem uh, tālējošiem mērķiem. Mēs dzīvojam sarežģītā laika posma. Varbūt uh, ka mūsu izvirzītais darba grafiks uh, nesaskan ar uh, mūsu vēlētāju cerībām. Bet es vēlējos vēlreiz pateikties kolēģiem, kuri strādā pie šā jautājuma, bet manuprāt, mums būtu jāpātrina liberalizācija un uh, jāvirzās uz konkrētiem rezultātiem, jo to no mums visi sagaida. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja kungs, sakrikē kungs. Daudz kas jau ir pateikts. Vispirms vēlējos pateikties un uh, iedrošināt mūsu referenti Serakjānī kundzi. Tas ir tāds uh, ilgtermiņa uzdevums. Gribu teikt, ka kolēģiem, kas septītais pāns, trešais punkts, uh, prasot, lai komisija ie. Ja, rosina direktīvu par liberalizāciju un pārvadājumu nodalīšanu no infrastruktūras pārvaldīšanas. Tas bija kompromiss, par ko jau mēs vienojāmies, un tas bija ļoti svarīgs punkts. Mēs atgriezāmies pie pamatnostādnēm, jo bija izteikt solījums prasīt komisijai nāk klajā ar direktīvas priekšlikumu. Un tagad es gribētu zināt, vai komisija ir gatava šādam priekšlikumam vai nē. Tālāk par regulē, regulātoriem. Kā norādīja Alkadrāvīkungs, ka regulātoru tīkls kā vienotā Eiropas regulātora priekšteicis ir ļoti svarīgs uh, solis. Un uh, lai integrētu vienoto Eiropas dzelzceļa telpu, tas ir svarīgi, bet es nezinu, vai mums tiešām ir nepieciešams vienots regulators. Paldies, saka priekšstādātājs, tagad uh, komisija pakiekungs. Labdien! Es domāju, ka vispirms man ir jāpateicas referentei un ēnu referentei un arī prezidentūrai, kas ir ļoti nenogurstoši strādājuši pēdējo nedēļu laikā pie kompromisa teksta, un šodien trialogā mēs gan pabeidzām tikai divus punktus no septiņiem izskatīt, tomēr šis eh, darbs sāk atmaksāties. Un es vēlējos vēlreiz pateikties visiem, kas ir devuši ieguldījumu šai darbā. Tas mums eh, palīdz cerēt, ka spēsim panākt eh, otrā lasījuma pieņemšanu līdz vasarai. Protams, arī prezidentūra strādā diezgan grūtā kontekstā, jo ir grūti panākt vienot nostāju padome. Um, protams, nebūs viegli panākt izmaiņu šajā vienotajā nostājā arī uh, prezidentūrai. Daudz, kas uh, izskanēja debatēs, es nevarēšu visu komentēt šobrīd. Sekretariāts sagatavos komentārus par iesniegtajiem grozījumiem, bet gribu pateikties referentei, ka viņa ir balstījusies uz uh, kopā ar prezidentūru sagatavoto kompromisu šeit, uh, piemēram, tas tiek izmantots uh, kontraktu līgumu definīcijā un citos jautājumos. Tāpat uh, mēs ņemam vērā Eiropas parlamenta definētās prioritātes uh, pirmajā lasīmā, ko komisija atbalsta, bet uh, prezidentūra vēl nav uh, spējusi mums sniegt atbildes un darbs pie kompromisiem turpinās. Tas, piemēram, attiecās uz atkāpi attiecībā uz grafikiem. Šeit vēl viss nav gatavs, tāpat par ERTMS. Komisija atbalsta uzlabojumu šajās uh, divās svarīgajās dzelzceļa attīstības jomās. Es gribēju tikai norādīt, ka uh, dzelzceļa tirgus eh, uzraudzības klauzulu un par izmanto vai zaudē principu šeit ir eh, sasniegts progress. Mēs uh, ņemām vērā pirmā lasījuma grozījums, ko bija pieņēmis uh, parlaments, bet Es eh, gribu teikt, ka vairākos jautājumos mēs atbalstām kompromisa tekstu par eh, termiņiem, par komisijas līdzdalību eh, regulātoru sadarbības tīklā. Tāpat ir arī uh, ierosinājumi, ko mums ir grūti atbalstīt, ņemot vērā mūsu pašu priekšlikumu un mūsu nolūkiem. Un šeit ir runa par 3, 8, 9 un 14 grozījumu par pārvadājumu un infrastruktūras nodalīšanu. Komisijas priekšlikums tiek uh, gatavots uh, un tas tiks publiskots gada uh, beigās, to es varu jums apstiprināt, un tāpat tiek uh, jau īstenots ietekmes novērtējums, un ir notikusi viedokļa apmaiņa ar ieinteresētajām pusēm, un komisija un konsultanti strādā pie šiem priekšlikumiem. Tas ir iekļauts komisijas stratēģiskajā darba programmā un paredzēts uh, to publiskot decembri. Bet runājot par pāntiem, kur ir tālāk, tālējošāk nekā pastāvošā likumdošana šajā nodalīšanas jomā, es aicinātu jūs tos neiekļaut uh, šeit un uh, paredzēt uh, pārskatīšanas klauzulu, par ko ir panākt vienošanās ar prezidentūru. Runājot par galvenajiem nodalīšanas jautājumiem un regulātoriem, ir pārskatīšanas klauzulas paredzēts, kas gan vēl nav pilnībā saskaņotas starp pusēm, bet ir izveidojies pamāts politiskajam kompromisam šajā jautājumā, un mēs arī palīdzēsim to sasniegt. Paldies! Paldies! Vai jūs zināt, vai Aila White ir izņēmums status vai nē? Nezinu, bet es noskaidrošu saka komisijas pārstāvis. Līdz ar to grozījumu iesniegšanas termiņš ir 3. mājas, 31. maijā balstosim komitejā un uh, plenārsēdē 12. jūlijā. Vai Cerakjānī kundze vēlas kaut ko piebilst? Jā, es tikai gribēju precizēt par nacionālajiem regulātoriem varbūt aizmirst to pieminēt savā ievadu uzrunā, bet sākumā padome pat nevēlējās uh, izmantot šādu formulējumu regulātoru tīkls. Līdz ar to uh, varam teikt, ka esam jau sasnieguši progresu, ja šāds, uh, šāda definīcija parādās, bet mēs vēl esam ļoti tālu no Eiropas regulātoru izveidas. Tālāk par septīto pantu. Uh, Vēlreiz vēlos norādīt, ka mēs uzstājam uz mūsu sākotnējo uh, pozīciju. Padomes formulējums nav pietiekami tālējošs. Es ceru, ka mums izdosies rast risinājumu un precizēt šo jautājumu un cerams, ka komisija pildīs savu solījumu un iesniegs priekšlikumu līdz gada beigām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Cerams, ka sarunas turpināsies auglīgā gaisotnē, un tagad nākošais darba kārtības punkts ir uh, dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laika. Atzinuma autors ir Luis de Grandes Paskals. Vārds jums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties par to, ka jūs piekritāt manām priekšlikumam nebalsot par šo atzinumu rīt, bet gan 7. maijā. Es to saku, jo uh, ēnu referentu sanāksmē mēs uh, vienojāmies, ka nepieciešams vēl nedaudz vairāk laika, lai visu izrunātu un panāktu vienošanos. Protams, Ja mēs nespēsim panākt vienošanos, tad komiteja būs jāņem, jāpieņem lēmums balsojot. Priekšsēdētājs lūdzu tie, kas iet no zāles ārā, to dara klusu, jo troksnis traucē mums strādāt, mums ir jābūt pieklājīgiem pret mūsu atzinumu autoru. Un tagad atkal vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, par jūsu atbalstu. Tātad es jau teicu, ka balsojuma atlikšana palīdzēs ēnu referentiem apspriesties vēl ilgāk un uh, izskatīt arī iesniegtos grozījumus. Mans mērķis ir panākt uh, ja nu ne absolūti vienošanos, tad uh, panākt vienošanos vairākumā jautājumu. Um, mēs uh, esmu iecerējis uh, kā atzinuma autors. Es vēlētos panākt pēc iespējas plašāku vienošanos, bet uh, Eh, par tiem jautājumiem, par ko nevarēsim vienoties, varēsiet jūs balsot. Bet es gribu pievērsties vienam galvenajam punktam, proti šīm slavenajām astoņām stundām. Varētu būt, ka tā ir eh, tā sarkanā līnija un gal galā mums būs jābalso par šo jautājumu. Tomēr man ir virkne uh, komentāru, argumentu. Es gribu teikt kolēģiem, ko es konkrēti domāju par šo jautājumu, kas mūs šķeļ. Lauksaimniecība šobrīd uh, izvērtē statistikas datus un cenšas uh, tos izskaidrot, izskaidrot, kādēļ ir tādas atšķirības patiesībā no visiem pārvadājumiem tikai 37% ilgst 8 stundas un ilgāk, bet lielākā daļa no pārvadājumiem nemaz nesasniedz 8 stundu ilgumu. Tāpat mums jāapzinās, ka tikai 40% pārvadāto uh, dzīvnieku tiek nokauti, bet 60% no šiem dzīvniekiem vai mālopiem ir paredzēti nobarošanai. Un mēs nevaram šo grozījumu izskatīt tikai no tāda viedokļa, ka mēs šeit runājam par kaušanai paredzētiem dzīvniekiem. Ja mēs vēlamies būt konsekventi, tad mums ir jānošķir tie dzīvnieki, kas tiek pārvadāti nokaušanai, un attieksmē pret tiem ir jābūt atšķirīgai eh, nekā pret tiem dzīvniekiem, kas ir paredzēti tālākai nobarošanai. Es gribu teikt, ka mums ir jārunā ne tikai par dzīvnieku labturību, protams, to mēs visi atbalstam, šeit mums nav domstarpību, bet ir jādomā arī par citām interesēm, un mums šajā komitejā nevajadzētu baidīties runāt par citām interesēm, par interesēm, kas ir valstīm, kuras vēlas pārdot saldētu gaļu, bet ir citas valstis, kuras uh, vēlas tirgot dzīvus dzīvniekus. Piemēram, Nīderlanda vai Dānija pārvadā dzīvniekus, lai tos vēlāk nobarotu. Un mēs nedrīkstam aizvērt acis uz reālo situāciju un izlikties, ka, ka tāda nepastāv. Mums ir jāsaprot, kāda ir situācija attiecībā, piemēram, uz 30 miljoniem cūku, kas tiek pārvadātas. 20 miljoni no šīm uh, cūkām nāk no Dānijas un Nīderlandes. Un mums ir jāsaprot, ka lielākā daļa eksportēto dzīvnieku tiek pārvadāts uz citām valstīm tālākai nobarošanai. Un uh, šīs, šie sivēni, par ko es runāju, netiek pārvadāti, lai tos pēc tam nokautu. Un tādēļ mums vajadzētu pārvarēt mūsu domstarpības, būt godīgiem un meklēt kompromisus, ko lauksaimniekiem arī izdodas panākt. Es uh, šeit priekšsēdētāji negribu gārī un plaši runāt, lai vairāk vēl nesašķeltu komiteju, bet gribu teikt, ka no 40 grozījumiem 20 man ir pilnīgi pieņemami. Un uh, ēnu referenti norāda uz galvenajām problēmām, un esmu pārliecināts, ka ja mēs turpināsim runāt un diskutēt, tad mēs varēsim panākt vienošanos par visiem jautājumiem, izņemot šīs astoņas stundas. Bet ja mēs nespēsim rast tādas formulējumus, kas mums visiem ir pieņemam, tad būs jābalso, un tad izlēmsim šos jautājumus demokrātiski. Es šeit negribu nostāties nevienā vai ne otrā pusē. Es iestājos par dzīvnieku labturību. Es apzinos, ka pastāvošā regula ir mūs eh, novedusi situācijā, kuru vēl var uzlabot. Un es piekrītu uh, komi tiem, kas saka, ka mums ar, nevajag pat varbūt jaunu likumdošanu, ka mums ir jāpilda tie tiesību akti, kas jau ir spēkā. Līdz ar to mums ir priekšsēdētāji kungs jāturpina runāt un diskutēt. Es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai kopā ar kolēģiem panāktu pēc iespējas labāku rezultātu. Un ja mēs nebūsim visu atrišinājuši līdz 7. maijam, tad mēs demokrātiski balsosim par mūsu domstarpībām. Un pēc tam lauksaimniecības komiteja, kas ir atbildīgā komiteja šajā jautājumā, arī eh, šo jautājumu atrisinās. Manuprāt, ka tas nav nekas tik ļoti sarežģīts, un mēs uh, strādājam Eiropas uh, pilsoņu interesēs konstruktīvi, un es domāju, ka tā, mums ir jādomā arī par pārvadātāju interesēm. Paldies, De Grandes kungs, tagad Laitfrīda kungs. SD grupas vārdā. Danke, Herr Präsident. Ähm, Herr Berichterstatter. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu pateikties referentam Paldies par to lielisko sadarbību, ko jūs līdz šim mums nodrošinājāt. Daži no šiem jautājumiem tiešām ļoti būtiski, un mēs te jūs esam paveikuši būtisku darbu. Daži no tiem priekšlikumiem, ko jūs esat izvirzījis, noteikti ļaus mums panākt kompromisu vairākās jomās. Manuprāt, Daži no šobrīd iesniegtiem priekšlikumiem ir eh, diezgan atšķirīgi. Manas politiskās grupas nostāja ir šāda, un es tā pilnībā piekrītu. Tātad šis jautājums par astoņu stundu ierobežojumu pārvadājumā tiešām ir ļoti būtisks. Un tas arī būs izšķirošais punkts. Tam, vai mana politiskā grupa varēs balsot par šo ziņojumu vai nē. Mēģināšu īsi paskaidrot un pavisam mierīgi un bez liekām emocijām paskaidrot, kādēļ šis jautājums ir tik svarīgs. Bieži vien vairākums deputāti ir balsājuši par dažiem no šiem ierobežojumiem. Taču kā pilsoņu pārstāvjiem mums ir jāsaprot, kā nevalstiska organizācija, ka nevalstiskas organizācijas, protams, var savākt miljonus parakstu, iesakot kādu tiesību aktu ļoti īsā laikā. NVO šajā gadījumā var atrast ļoti pamatotus un nopietnus iemeslus, kādēļ viņi to vēlētos darīt. Viens no faktoriem, kas ir ļoti svarīgs man personiski, ir dzīvnieku tiesību jautājums. It īpaši viņu kaušanas apstākļi. Reizēm tiek teikts, ka vajagot atšķirīgi izturēties pret tiem dzīvniekiem, kas paredzētu kaušanai un pret tiem, kas paredzētu nobarošanai. Taču, ja mēs vērojam to, kas šobrīd notiek uz Eiropas ceļiem, tad mēs redzam, ka dzīvnieki ļoti cieši transportēšanas laikā. Vai nu tas būtu uz lopkautu vai kur citur. Es domāju, ka šīs ciešanas ir nepieņemamas. Otrakārt. Äh, ja mēs runājam par Austrijas pieredzi, tad mēs varam, protams, domāt par to, kā varam aizsargāt patērētājus no maldināšanas. Šie jautājumi patērētājiem šodien mūsdienās ir ļoti svarīgi, aktuāli. Mums vajadzētu diskutēt par to. Pats referents arī to minēja. Tā tad eh, kāda jēga ir tam, ka, piemēram, cūkas no Holandas un Dānijas tiek importēts uz Parmu Itālijā un tad tiek tur ražots Parmas šķiņķis tālāk no šīs cūgaļas. Bet es gribu, piemēram, ēst šķiņķi, kas tiešām ir uh, radies un ražots no Parmā audzētas cūkas, nevis uh, šādi te uh, vadātas gaļas. Un tādā veidā notiek uh, pastarētāja maldināšana. Un es domāju, ka tas nenāk arī par labu Eiropas tautsamniecībai un ekonomikai, jo tad cilvēki zaudēs uzticību šādiem produktiem un beigās zaudētāji būs visi. Uh, Un es domāju, ka ir ļoti daudz iemeslu, kas nāk par labu tieši šai astoņu stundu, uh, astoņu stundu normai. Jūs teicāt, ka 75% no uh, dzīvniekiem tiek uh, vesti ilgāk, ka tie pavada ceļā ilgāk, un es domāju, ka tātad šie te procenti, ko jūs saucāt, 37% ir par daudz. Paldies, Tanšana kundze. Aitäh, härra juhataja, head kolleegid. Kuna... Savisaars kundze, lūdzu. Paldies. Mūsu ēnu referents šodien nevarēja ierasties, un tādēļ es gribētu pavisam īsi izklāstīt mūsu politiskās grupas pozīciju. Pirmkārt, daži vispārēji vērojumi. ALDE politiskā grupa uzskata, ka dzīvnieku transportēšanas pārvadāšanas noteikumi ir ļoti svarīgi. Tos vajadzētu garantēt un ievērot tā, lai pret dzīvniekiem izturētos ar cieņu. Izlasot šo ziņojumu projektu, kļūst skaidrs, ka tiek piedāvāt, jau ir spēkā nepieciešamie noteikumi, bet problēmas ir ar to ieviešanu. Tātad pirmais alde komentārs ir nepieciešams uzlabot kontrolas noteikumus, kontrolas mehānismus un tiesību aktu ievērošanu. Ja dzīvnieki tiek vēst uz lopkautu, tad nevajag domāt, ka mūsu atbildība par tiem ir beigusies un ka mums nav jāievēro nekāda noteikuma. Treškārt, mēs nedrīkstam pieļaut Eiropā tāda biznesa modeļa ieviešanu, kas pieļauj dzīvnieku audzēšanu Eiropas Savienībā un tālāk to transportēšanu uz citām valstīm, uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības, lai tur tos nokautu, un ja šajās valstīs noteikumi attiecībā uz dzīvnieku labturību ir daudz vājāki. Šeit tik pieminētas astoņas stundas kā ierobežojums. Alde nostāja šajā jautājumā ir šāda. Mūsu politiskajā grupā ir tādi deputāti, kas uzskata, ka astoņu stundu noteikums ir svarīgs, bet ir arī citi deputāti, kas saka, varbūt vajadzētu pieminēt minimālos vai maksimālos periodus. Varbūt, ka varētu izmantot kādas jaunas tehnoloģijas šī laika mērīšanai. Vēl ir citi deputāti, kas uzskata, ka 8 stundu noteikums praksē ir grūti ievērojams. Nu, piemēram, jāņem vērā tas, ka daži dzīvnieki ir jāved pa jūru Nu, tādā gadījumā šis astoņu stundu noteikums praktiski nav ievērojams. Ir daži deputāti Alda grupā, kas uzskata, ka tie noteikumi, kādos un apstākļi, kādos tiek pārvadāti dzīvnieki, ir daudz svarīgāki ne, nekā šis astoņu stundu noteikums. Ir svarīgi, lai dzīvnieki justies ērti, būtu pēduši un padzēruši. Kopumā varētu teikt, ka Alde politiskajā grupā vēl nav izstrādājusies galīgā vienotā pozīcija. Droši vien kolēģi balsos brīvi daudzos no šiem jautājumiem. Mūsu grupai nav ļoti skaidri izteiktu sarkano līniju. Principā mēs atbalstām referenta pieeju. Mēs atbalstām to, lai būtu skaidri definēti noteikumi, kas tiktu kontrolēti un arī ieviesti visur. Paldies! Uh, thanks very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, saka Taylor kungs. Man ir nepieciešams nedaudz padzerties, ja šeit runā par dzīvnieku transportēšanu tik tālu un tik ilgos apstākļos. Viņi noteikti arī ir izslāpuši, un tādēļ es arī gribu padzerties. Es De Grandes kunga uzaicinātajā ēnu referentu sēdē arī piedalījos un laikam kolēģiem neradās īpaši labs priekšstats par to, kāpēc es nepiekrītu šim ziņojumam. Ziņojums principā ir par transportēšanu un pārvadāšanu, nevis par dzīvnieku labturību tas nav emocionāli teikts, tas ir jāatzīst kā fakts, un tas arī ļoti daudz ko skaidro un saka par ziņojumu saturu. Referentam varētu teikt, ka man politiskā grupa zaļie ar lielu entuziasmu vēlas panākt vienošanos šajā ļoti svarīgajā jautājumā, un tādēļ mums ir ļoti žēl, ka referents nav pieņēmis nevienu zaļo iesniegto grozījumu, kaut arī viņš ir pieņēmis daudz grozījumus no citām politiskām grupām. Tas man patiešām ļoti skumdina, ka zaļo grozījumu nav ņemti vērā. Kolēģi, mēs šeit nerunājam par eh, ķieģeļu pārvadāšanu. Mēs runājam par dzīvu, elpojošu un jūtīgu būtņu transportēšanu. Šīs būtnes izjūt gan stresu, gan sāpes. Varbūt jūs man uzskatīsiet par pamuļķi, taču man liekas, ka mums ir atbildība par šiem te uh, dzīvniekiem. Ja nu mēs pieņemam, ka mēs esam radības kronis, tad mums ir ar atbildību jāizturas pret šo jautājumu. Tas man ir ļoti svarīgi, jo es nāku no Anglijas dienvidu austrumiem, kur atrodas vienīgā apvienotās karalists osta, kurā ir atļauts eksportēt, no kuras atļauts eksportēt dzīves dzīvniekus. Šis jautājums apvienotajā karalistē sita augstas emocijas. Es esmu ticies ar ļoti daudziem NVO pārstāvjiem, ar dažiem, daudziem zemnieku pārstāvjiem, esmu ticies ar daudz un dažādām iesaistītiem pusēm, ar dzīvnieku eksportētājiem, ar dzīvnieku aizstāvjiem, un man ir ļoti skaidrs viedoklis šajā jautājumā. Tādēļ Es atbalstīju rakstisko deklarāciju par astoņu stundu ierobežojumu, un tādēļ zaļajiem tā ir sarkanā līnija. Un man ir īpaši skumji šodien redzēt to, ka šķiet mēs nevarēsim vienoties šajā jautājumā. Gribu uzsvērt, ka mēs tiešām no sirds vēlamies panākt kompromisu, strādāt kopā. Es tik tiešām ceru, uh, ka referents var nākt klajā ar kaut kādiem jauniem kompromisu grozījumiem, kas būs pieņemami mums, kuros ir atzīts tas, ka mēs nerunājam par kaut kādām nedzīvām būtnēm, par priekšmetiem. Nē, mēs dzīvojam par dzīvniekiem. Mēs runājam par to, ka tie ir jāvadā pēc iespējas īsākas distances, pēc iespējas īsāku laiku, pēc iespējas labākos apstākļos, tā, lai šie dzīvnieki neizjustu nevajadzīgas nērtības. Nu, es pārāk daudz nerunāšu, bet uh, varu tikai pateikt, ka ļoti ceru, ka referents nāks klajā ar svaigām idejām, kurās parādītos arī šīs prioritātes. Šīs prioritātes atbalsta ļoti daudz cilvēku Eiropas Savienībā. Paldies! Fosters kundze no ECR grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es atvainojos kolēģiem, ka nokavēju debašu sākumu. Šo pēcpusdienu ir ļoti daudz sēžu un mainījās laiks nedaudz mm, tajā, kā tiek izskatīt ziņojumi. Amandālinkungs ir mūsu ēnu referents. Un es runāšu ECR grupas vārdā viņa vietā. Uh, Vairums grozījumu mums ir pieņemama, bet es tagad runāšu kā apvienotās karalistas pārstāvi, un es arī darbojos vienā NVO, un gribu teikt tā. Traģēdija ir tāda, ka šīs debats norit vairāk nekā desmit gadus, man liekas, Matjo, priekšsēdētājs un vēl daudz citi, kas ir klāt, kolēģi šeit komitejā zinās, ka mēs esam runājuši par šiem jautājumiem daudz un dikti. Esam runājuši par uh, šoferu pienākumiem, par apstākļiem, kādos dzīvnieki tiek pārvadāti un par visādiem ierobežojumiem. Uh, Man patīk zaļo kolēģis, kas atšķirībā no zaļo kolēģa, kas eh, šeit sēž, es arī atbalstīju astoņu stundu noteikumu, taču cita iemesla dēļ. A, apvienotajā karalistē ir ļoti daudz perifērijas reģionu un e, ir arī salas. Piemēram, ja dzīvnieki tiek transportēti no šīm salām uz galveno salu vai uz kontinentu, tad tas ir tā kā izņēmuma gadījums un ir jāņem vērā šādu te izņēmumu gadījumu. Tātad es tos gribu ņemt vērā atšķirībā no zaļo kolēģi. Bet visādi citādi es domāju, ka zaļo kolēģis runāja pilnīgi pareizi. Viens no lielākajiem jautājumiem ir sekojošs. Pirms daudziem gadiem tika pieņemta noteikumi par lopkautuvēm. Uh, Un tieši šo noteikumu dēļ dzīvnieki tiek transportēti pārāk tālu Eiropas Savienības iekšienē. Es domāju, ka situācija neuzlabosies līdz tam brīdim, kad mēs nebūsim pilnībā mainījuši savu attieksmi pret to, kā dzīvniekiem ir jātiek nokautiem. Domāju, ka ir jāskatās uz labu dzīvnieku audzēšanu un labu praktisku eh, šīs te jomas sakārtošanu kopumā. Man liekas, ka tas ir tiešām drausmīgi, ka zirgi, piemēram, tiek transportēti no Austrum Eiropas līdz Sicīlijai, tas tiešām ir drausmīgi un absurdi. Daži grozījumi ir ļoti labi, daudz no tiem mēs atbalstīsim. Protams, arī citas komitejas ir iesaistīts šajā jautājumā. Mm, domāju, ka viens no signāliem, kas ir jāsūta, ir tas, ka ja kāds cilvēks vēlas transportēt dzīvniekus vai uzraudzīt tos, tad viņam ir jābūt kvalificētam. Uh, tā ir uzņēmēja darbība, kas prasa zināšanas, bet arī prasa zinām atbalstu un noteikumus. Paldies! Baka kungs, lūdzu. Jā, Dank, Herr ich möchte... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Gribēju pateikties kolēģim par uh, ieguldīto darbu. Es varu atbalstīt vairākas atziņas, it sevišķi kontrolas mehānismu harmonizāciju un arī šoferu apmācību. Es domāju, ka daudz ko ir iespējams nu dienu uzlabot, un dalību valstīm ir tikai nevien jāpieprasa šīs normas ievērot, bet ir jāparūpēs par kontroļu un mehānismu īstenošanu un arī sankcijām, ja tās netiek ņemtas vērā. De Grandesa kungs eh, ļoti daudz runā tieši par transportēšanu. Un eh, citi atkal šajās diskusijās ir pārāk emocionāli, bet mums ir noteikti jādomā arī par dzīvnieku labturību un aizsardzību transportēšanas jomā, un domāju, ka mēs kā parlaments varam būt pietiekami ambiciozi. Uh, jāsaka, ka ir jāparūpējas par lopu, par dzīvnieku aizsardzību tieši transportēšanas laikā. Un mēs runājām nevien par patērētājiem un pilsoņiem, kas uzmanīgi seko e, šādam transporta e, veidam, bet arī visi speciālisti mums saka, ka e, dzīvnieki ir, piemēram, jāaudzē uz vietas vienā valstī un turpat arī jākauj. Uh, Es nesaprotu, kādēļ, piemēram, lopi ir eh, jāved tik ilgi, nu, dažreiz pat ilgāk par 24 stundām, lai beigu beigās viņus kaut kur nokautu. Mums ir jābūt pietiekam ambicioziem, un tas viss ir jāiekļau šajā ziņojumā. ir jābūt eh, tādam labam līdzsvaram starp eh, ekonomiskajām interesēm un dzīvnieku labturību. Domāju, ka kopīgi ar ēnu referentiem mēs to visu varēsim saskaņot. Paldies! Thank you, Mr. Benjen. Uh, yes, um... Benankungs lūdzu, paldies. Apmēram pirms 15 gadiem es uh, piedalījos kampaņā, kurā mēs uh, aizstāvējām ļoti stingrus noteikumus, pēc tam uh, kaut kas mainījās, bet toreiz pirms 15 gadiem šķiet, ka daudzi uh, uh, iracionāli iestājās par to, ka vajadzētu aizliegt eksportu no apvienotās karalistes. Un mums patiešām ir jābūt pietiekam racionāliem, ir uh, jābūt uh, tādiem augstasinīgiem un jādomā par praktisko pieeju. Protams, ja mēs visu laiku būtu klausījušies tajā, ko saka sabiedrība, tad mēs. Uh, varētu Eh, pat pieņemt tādas eh, noteikumus, kas aizliegtu mums, piemēram, vienu uh, lopiņu aizvest no Ziemeļīrijas uz Dienvidīriju un tā tālāk. Tādēļ man ir Jārunā par perifērajām salām, tur bieži vien dzīvnieku transports prasa 12 stundas, un, piemēram, ir atšķirīgas laivas, atšķirīgi jūras transporta veidi, un tas, kā dzīvnieki tiek pārvadāti. Un īstenībā varbūt nevienmēr jārunā par to, cik ilgi laiva pavada ceļā, jo ir arī jāņem vērā apstākļi, ka, piemēram, dzīvnieki var atpūsties uz laivas, un bieži vien, ja dzīvnieki uh, Eh, tiek eh, pārvadāti ar laivām, tas eh, pat īstenībā varbūt ir labāk nekā, ja viņi tiek pārvadāti pa sauszemi. Mums ir vienkārši jāņem vērā arī apstākļi, nevis tikai šīs stundas. Īcevišķi, piemēram, arī Skotijā, tad uh, lopkopļi nonāktu vienkārši neiespējamā situācijā. Viņi nevarētu ievērot visas normas. Un atceramies iepriekšējo likumdošanu par lopkautuvēm. Tā īstenībā noved pie pašreizējās situācijas. Uh, Un tālāk mēs esam iesnieguši grozījumus, eh, kas varētu svītrot no teksta vārdu kaut. Ja mēs eh, gribam pieprasīt uh, eh, konkrētas normas, piemēram, cik ilgu laiku arī dzīvnieki tiekst pavadīt ceļā no vienām ganībām līdz otrām. Mums tas ir arī jāprecizē, cik ilgu laiku tad tas uh, var um, paņemt, jo, piemēram, Skotijas ziemeļos ziemā nav iespējams lopiem ārā ganīties, un tad viņi ir jāved, piemēram, uz Anglijas teritoriju. Un, uh, Jūs, piemēram, piemēram, lopiņi nevar ganīties visu laiku vienā vietā visu cauru gadu, un ir nepieciešama apmēram uh, divi ar pus gadu, lai izaudzētu lopu un nobrotu to, un jāsaka, ka ir konkrētas eh, daļas, konkrētas teritorijas Eiropā, kas tādā veidā vispār nevarētu piedalīties lauksaimniecības aktivitātēs, ja mēs visas šīs normas ieviesīsim. Mums ir jādomā par transporta kvalitāti, par apstākļiem, nevis tikai par tādu absolūto eh, laika limitu. Ir jābūt konkrētam laika limitam, ir jāparedz atpūtas laiki un tā tālāk. Tāpat tika runāts par lobaudzēšanu un tālāk kaušanu. Jāsaka, ka ļoti daudzās uh, Vietās tiek audzēta augsts kvalitātes gaļa, augsts kvalitātes lopi tiek turētu, un ja mēs šīs patiešām stingrās normas ieviesīsim, nepraktiskas normas ieviesīsim, tad tas Eiropas, tas īstenībā zaģēs šo zarus, kur mēs sēžam. Tālāk tiek runāts arī par šoferu izglītošanu, apmācību, par to kā garantēt uh, kvalitāti, kā garantēt labus apstākļus uh, automašīnas krāvas kastē. Un, protams, uh, šeit ir daudz uh, dažādu detaļu un daudz dažādu normu. Es nezinu, vai mēs to visu varēsim ievērot. Paldies, un tagad Lichtenbergers kundze lūdzu. Paldies, es lūdzu vārdu, jo Es domāju, ka nav nekādu pretrunu starp transporta apstākļu uzlabošanu un laika ierobežošanu. Abi aspekti ir jāņem vērā, ja mēs patiešām dzīvnieku labturību gribam uztvert nopietni kā savu uzdevumu. Ja mēs runājam par transporta normām, transportēšanas normām, ir jāņem vērā kontrolas un infrastruktūras princips. Uh, Es gribēju pieminēt infrastruktūru, jo, piemēram, Alpu reģionos, Alpos, uh, uh, Austrijā uz automaģistrāles bija tāda pieturvieta, kur, piemēram, dzīvnieki tika, uh, varēja izkāpt no krāvas kastes, tur dzīvnieki varēja paganīties, tie tika paēdināti un padzirdīti. Tātad bija tāda, tāds pārtraukums ceļā. Un, protams, bija arī vairākas vietas, kur nebija plānotas šādas pieturas, jo vienkārši dzīvnieku transportētāji to nevarēja atļauties. Un Un ja, piemēram, šāda automašīna tiktu apstādināta un tiktu konstatēts, ka dzīvnieki ir ceļā pavadījuši pārāk ilgu laiku, tad ir jādod iespēja dzīvniekus izkraut no automašīnas, viņus pabarot, padzirdīt, un viņiem ir jābūt iespējai kādu brīdi atpūsties. Un, protams, mums, mēs nevaram noteikt, mums ir jānosaka konkrēti, konkrēti ierobežojumi pārvadāšanas laikam. Protams, ir arī higienas noteikumi, un eh, šo higienas noteikumu dēļ ir samazinājies lopkautuju skaits, un ir arī tā sauktās mobilās kautos, tātad milzīgi konteineri smagajās automašīnās, ko uh, var pārvadāt un mazāk uzņēmumi tos var izmantot. Tas ir ļoti auglīgi. Nu, kādēļ mēs nevaram to kaut kādā veidā veicināt, lai vispār varētu izvairīties no dzīvnieku garās pārvadāšanas? Tas būtu ļoti interesanti, bet es domāju, ka eh, mēs nevaram vērsties pret laika ierobežojumiem. Uh, Ja radīsies spiediens, tad mums patiešām ir iespēja uzlabot dzīvnieku transportēšanu kopumā. E, notiek pārāk daudz dzīvnieku pārvadājumu. Tas notiek, protams, lai samazinātu izmaksas, bet mēs šeit dzīvo, runājam par dzīvām būtnēm. Un īstenībā tādēļ mums e, tas ir jāplūko diferencētāk nekā citi transporta veidi. Paldies! Es tikai arī gribēju piemetināt šo to no sevis tiek runāts par regulām, par lo, lopkautuju regulu un šķiet tas ir radījis problēmas, un tagad eh, mēs to mm, atceramies runājot arī par dzīvnieku transportēšanu. Es uzskatu, ka dzīvnieki ir pēc iespējas, eh, ir jākauj tur, kur viņi ir tikuši audzēti un baroti. Protams, ja nevienmēr tas ir iespējams, ir pieļaujams atkāpes, un ne jau paši lopka, lopaudzētāji, lopkopji grib eh, šos dzīvnieciņus transportēt liels attālums, bet dažreiz vienkārši tas nav iespējams, un tad, protams, vēl rodas dažādas problēmas tajā reģionā, kur es dzīvoju, eh, regula, kas attiecas eh, uz lopkautu, īstenībā pat ir eh, nodarījusi lielāku ļaunumu nekā labumu. Nu, praktisks piemērs, ja, piemēram, dzīvnieks lopiņš tiek atvests uz lopkautuvi ar kādu bojām, ar ievainojumu, to uzreiz nevar nokaut. Un, Līdz ar to jūs meklēsiet veterināru ārstu un nabaga dzīvnieks cieši sāpes, un pēc tam viņš tik un tā tiks nokauts, bet regulā ir teikts, ka to nav iespējams uh, izdarīt uzreiz, jo uh, dzīvnieka veselības stāvoklim ir jābūt atbilstošam. Tātad, ja dzīvnieks ir slims tajā brīdī, viņu kaut uzreiz nedrīkst. Viņam ir jāatvesoļojas, un tad viņu var nokaut tikai pēc tam. Nu šķiet, ka tā ir tāda visai muļķīga sistēma. Un vēl kas. Es atbalstu astoņu stundu principu. Es īstenībā to atbalstīju, jo piedzīvoju vilšanos. Es 28 gadus darbojos Eiropas parlamentā, un mēs visu laiku esam mēģinājuši kaut ko darīt, uzlabot likumdošanu dzīvu dzīvnieku pārvadāšanā. Uh, un mēs esam piedzīvojuši neveiksmi. Un, eh, Es domāju, ka varbūt uh, problēma neslēpjas tajā apstāklī, ka, būtu, ka mēs būtu pieņēmuši sliktu likumdošanu, varbūt tā vienkārši netiek pietiekami labi īstenota. Un ir dažas transporta eh, kompānijas, transporta uzņēmumi, kas dzīvniekus eh, netransportē tajos labākajos apstākļos. Un kā jau Taylor kungs un Benjon kungs teica, apvienotajā karalistē šis jautājums ir aktuāls. Un, protams, ļoti daudz tiek runāts par dzīvnieku labturību Un es īstenībā pat negribu komentēt, kā tas tiek uztverts sabiedrībā. Tas ir neapstrīdams fakts, un emocijas aizvien uzbirmo, kad par to tiek runāts. Un arī, protams, līdz ar to mēs, eh, Britu parlamenta deputāti, tam pievēršamies pietiekam nopietni. Un eh, Grandēs Paskāla kungs lūdza, lai balsojums eh, notiktu vēlāk, lai mēs varētu atrast kaut kādu vienošanos, lai mēs varētu kaldināt kompromisus, bet, nu, ja nebūs iespējams vienoties un izskaust uh, pretrunas, tad gal galā būs jābalso. Es biju uh, aizstājies arī lauksaimniecības komitejā, nu, un es nezinu, par ko viņi tur vienosies. Ja viņi nevarēs vienoties, es nezinu, pie kā tas viss novedīs. Diemžēl tā nu tas ir. Mums ir uh, Jāsaprot, vai mēs varam par kaut ko vienoties, vai mēs varam vienoties par kompromisiem, un es ceru, ka referents ar ēnu referentiem varēs uh, kaldināt pēc iespējas vairāk kompromisu. Vai ir šeit kāds pārstāvēts no Sanko ģenerāla direkcijas? Šeit ir divi kolēģi ieradušies. Kurš no viņiem izteiksies? Džavinēlī kungs, šķiet tas esat jūs un kundze. Šķiet, jūs īsti nedagāt nepacietībā izteikties, tādēļ došu vārdu Džavinēlī kungam lūdzu. Eh, <clears throat> buongiorno, eh, sono infatti Andrea Gavinelli, responsabile dell'unità. Labdien, esmu Gavinelli kungs, kas ir atbildīgs par eh, dzīvnieku labturību Digi Sanko vadu nodaļu. Eh, runājot eh, par eh, dzīvnieku labturību transportēšanas laikā un izskanējušiem komentāriem. Gribu teikt, ka Eiropas komisija uzmanīgi seko parlamenta darbām pie šā jautājuma un tāpat sekojam tam, kas notiek padome. Vēlējos uzsvērt vēlreiz, ka uh, komisijai šis darbs ir ļoti svarīgs. Ļoti svarīgi ir uzlabot uh, to, kā transportēšanas regula tiek īstenota dzīvē. Runājot par datiem, protams, uh, dzīvnieku pārvadājuma apjoms ir ļoti nozīmīgs Eiropas Savienībā, un kopš 2005. gada šis apjoms arvien pieaug. Tādēļ ir ļoti būtiski nodrošināt, lai dzīvnieki tiektu pārvadāti, ievērojot dzīvnieku labturības nosacījumus, ko arī vēlas Eiropas Savienības pilsoņi. Dzirdēju diskusiju, kas šo pēcpusdienu izvērsās par 8 stundu ierobežojumu. Gribu teikt, ka komisija uh, viedoklis saskan ar to, kas ir ierakstīts ziņojumā. Mēs neesam paredzējuši grozīt šobrīd regulu, kas ir spēkā. Mēs nevēlamies uh, mainīt uh, transporta uh, pārvadāšanas ilgumu ierobežojumus, bet um, mēs varētu atbalstīt uh, priekšlikums par satelītu navigācijas sistēmu darbības uzlabojumu un uzlabot arī datu apkopošanas metodas dalību valstīs. Tie ir divi mūsu tuvākās nākotnes uzdevumi, un mēs kopā ar dalību valstīm strādājam pie to sasniegšanas. Tāpat esam um, gatavi izvērtēt uh, Eiropas parlamentu priekšlikumu šai sakarībā un arī rūpīgi izanalizēt to, kas tiek ierosināts attiecībā uz birokrātiskā sloga samazināšanu. Ja būtu ja tiktu plašāk izmantots elektroniskās izsekošanas tehnoloģijas. Uh, Vēlreiz vēlējos pateikties komitejai par tās veikumu. De Grandes kungs, vai jūs vēlaties kaut ko piebilst? Jā, paldies, Simpson kungs. Jā, eh, izteikšos eh, lakoniski. Centīšos eh, sniegt kopsavilkumu par dažādu kolēģu nostāju. Pirmkārt, mēs atbalstām uh, dzīvnieku labturības nosacījums. Es nezinu, ka kāds pret tiem iebilstu. Visi mēs um, par to iestājamies, bet tagad ir uh, jāizvērtē reālā situācija, kā mēs varam uzlabot dzīvnieku labturību uh, transportēšanas laikā. Un par to arī ir šī mūsu diskusija. mums uh, lūdza sagatavot atzinumu par transporta jautājumiem. Jo mēs jau esam transporta komiteja, un tādēļ mums dzīvnieku labturības jautājumi ir jāskat no transporta perspektīvas un jāmeklē labākie risinājumi. Mums ir bijušas diskusijas ar ēnu referentiem un arī ar jums. Un es domāju, ka visus jautājumus mēs varam atrisināt, izņemot šo astoņu stundu ierobežojumu, kur laikam nebūs uh, iespējams panākt kompromisu. Es uz man, mani apsūdzēja, ka neesmu uzklausījis jūsu iesniegtos grozījumus. Jā, daļēji jau tā varbūt ir attiecībā uz zaļo grozījumiem, bet es tomēr centīšos iestrādāt šos grozījumus kompromisu grozījumos. Un tāpat eh, esmu ņēmis vērā jūsu grozījumu uh, ievirzi strādājot pie kompromisu grozījumiem. Manuprāt, mums nevajag būt pārāk radikāliem, mēs nespēsim visu atrisināt. Kā es teicu, mums jāņem vērā, ka pastāv arī pamatotas dažādu pušu intereses, un tās ir jārespektē, un šīs intereses dažkārt ir pretrunīgas. Tāpat arī ir atšķirība, vai mēs runājam par uh, sauzemes pārvadājumiem vai pa, par jūras uh, pārvadājumiem. Un mums ir jāpanāk tāds formulējums, kas varbūt nebūs absolūti nevainojams, bet eh, kas runātu par uh, tiem nosacījumiem, apstākļiem, uh, kādos tiek pārvadāti dzīvnieki. Mēs jau neesam lauksaimniecības komiteja. Viņiem pēc tam būs jārod uh, tādi elastīgi formulējumi savā ziņojumā. Tālāk par šo astoņu stundu ierobežojumu. Protams, mums ir uh, jāpieiet nopietni šim jautājumam, bet nepadarīsim to par sarkano līniju. Protams, uh, tiek veikti dzīvnieku pārvadājumi, ir zināmas uh, intereses uh, šajā sakarā arī attiecībā uz pārvadājumiem, kas pārsniedz 8 stundu ierobežojumu. Bet, nu, kā jau es teicu priekšsēdētāju kungs, ja mēs nespēsim vienot, ties, tad būs jābalso. Varu jums apsolīt, ka turpināšu sadarboties ar ēnu referentiem un ar atsevišķiem uh, grozījumu iesniedzējiem arī, jo, uh, kā es teicu, esmu uzklausījis visu kolēģu komentārus, un pat ja mums ir domstarpības, tad uh, daudzos jautājumos šīs domstarpības nav nemaz tik lielas Bet galvenais mums ir jāturpina runāt, jāturpina diskutēt. Un daudzus uh, ierosinājumus uh, mēs varēsim ņemt vērā, ja formulējums būs pietiekami elastīgs, un pie tā es arī turpināšu strādāt. Paldies, uh, paldies te Grandes kungam. Līdz ar to mēs atliekam balsojumu 7. māju, tas nozīmē, ka vēl būs pāris nedēļas laika, lai uh, nonāktu pie varbūtējas uh, vienošanās, un ja tas tā neizdosies, tad tomēr būs jābalso. Protams, tas tagad ir uh, atzinuma autora un ēnu referentu ziņā. Paldies! Tagad Nākošais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības kohēzijas politikas stratēģija Atlantijas okeāna reģioniem. Referente vai atzinuma sagatavotāja Tikau kundze e, ieradīsies pie mums pēc pāris minūtēm. Jā, tas tiešām ir šausmīgi, ka atkal tāda kavēšanās saka priekšsādātājs. Thank you.

Mrs. Tikau's arrived, sprinted. Tikau kundze ir ieradusies uh, no kaut kurienes mums te izlēkus, varētu teikt, nav šaubu. Un tagad mūsu nākošais darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības kohēzijas politika, stratēģija Atlantijas okeāna reģionam. Tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos par aizkavēšanos, bet man vajadzēja piedalīties ITRE komitejas sanāksmē. Vispirms vēlējos pateikties sekretariātam un visiem tiem kolēģiem, kuri man ir atbalstījuši darbā pie atzinuma projekta. Vēlējos īsumā pastāstīt par dažiem atzinuma punktiem. Pirmkārt, ir ļoti būtiski, lai mēs aicinātu komisiju pieņemt uh, rīcības plānu Atlantijas okeāna stratēģijai laika posmām līdz 2013. gadam, uh, ierosinot projektus, kas ir uh, svarīgi visām interesētām pusēm un reģionāliem partneriem. Tāpat ir svarīgi runāt par uh, šīs stratēģijas ārējo dimensiju un uzaicināt uh, mūsu partnerus uz transatlantijas uh, fórumu. Šī stratēģija ir ļoti būtiska, ir jādomā gan par dienvidu ziemeļu, gan austrumu rietumu asi. Šie elementi ir jāatspoguļo TNT mehānismos un arī um, Connecting Europe um, stratēģijai. ir uh, jārunā par uh, jūras uh, ceļiem un jādomā arī par to, kā veiksmīgi attīstīt kravu pārvadājumus pa jūru, pār Atlantijas okeānam, tāpat par gāzes un naftas termināļu izveidi Tāpat jāattīsta arī kabatāžas pārvadājuma Atlantijas okeānā par vides aizsardzības jautājumiem. Jāaicina valstis, kas atrodas ap Atlantijas okeānu, parakstīt memorandu par uh, jūras maģistrāļu izveidi un par datu apmaiņu starp uh, administrācijām, lai varētu cīnīties pret kontrabandu, narkotiku tirzniecību un citiem noziegumiem. Tāpat ir uh, jāatbalsta uh, EGNOS un Galileo satelīta navigācijas programmu izmantošana Atlantijas okeānā. Jādomā par ilgtspējīgu un augstas kvalitātes turisma attīstību. Noslēgumā gribu uzsvērt nepieciešamību turpmāk attīstīt Atlantijas reģiona Uh, elementus tādus kā transports, uh, zivsaimniecība, transports, enerģetisko resursu diversifikācija un citiem aspektiem. Gribu teikt, ka diemžēl komisijas paziņojums nav tik precīzs, kā mēs to būtu varējuši sagaidīt no stratēģijas, un tas ir saistīts ar to, ka uh, Uh, nav sastādīts rīcības plāns, tādēļ mēs aicinam komisiju līdz 2013. gadam sagatavot patiesu rīcības plānu, iesaistot visus reģionālos uh, partners un iesaistītās puses, uh, lai attīstītu šo reģionu no ceļošanas un transporta viedokļa. Un tagad vārds taksieras kungam no Eiropas tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos uzslavēt mūsu kolēģi Tikaugundzi par viņas uh, lielisko veikumu. Ņemot vērā, krīzi, kuras apstākļos mēs dzīvojam, un finanšu ierobežojumus, mums ir jādomā par šo jautājumu no ekonomikas un nodarbinātības viedokļa dalību valstīm būtu jādomā par zaļo ekonomiku un tās radītajām iespējām un jāizmanto jūras un okeānu potenciāls, mēs to saucam par zilo ekonomiku un jāizvērtē, kāds ir šīs ekonomikas potenciāls. Un vēlos īsi komentēt svarīgākos punktus. Pirmkārt, es uh, Uh, uzskatu, ka ļoti svarīgi šeit ir pieminēt jūras maģistrāls un jūras ostas, bet, diemžēl, uh, tas neparādās runājot par Eiropas transporta tīkliem vai par uh, Connecting Europe. Vēlējos arī runāt par uh, to, cik svarīgi ir uh, veicināt uh, jūrnieku kvalifikācijas celšanu, kā izmanto turisma potenciālu, zivsaimniecības poten, potenciālu, enerģētikas potenciālu un šo rīcības plānu būtu jāsagatavo līdz 2013, nevis 2014 gadam, kā tas ir norādīts paziņojumā. Ir nepieciešams īstenot arī koordināciju ar daudzgadu finanšu schēmu un ir jādomā par stratēģijas ārējiem aspektiem, par īpaši attāliem reģioniem un par to potenciālu stiprināšanu. Sešdesmit procentus no šīm um, ekskluzīvām ekonomiskām zonām nodrošina at attāl, īpaši attālie reģioni. Un e, vajadzētu arī atbalstīt eksperiments jūras enerģijas izmantošanai, pārtikas ieguvei un uh, citiem jautājumiem. Uh, es esmu arī iecerējis iesniegt grozījumu par piekļuves nodrošināšanu iekšējam tirgum. Un kopā ar citiem ēnu referentiem vēlos eh, dot ieguldījumu pamatīgāk strateģis izstrādē. Maisners kundze, paldies. Bilbao kundze nav ieradusies, eh, viņa ļoti gribēja izteikties par šo jautājumu, bet, nu, es arī labprāt eh, kaut ko pateikšu. Jāsaka, ka tikau kundze savu darbu ir veikusi ārkārtīgi rūpīgi, vēlējos eh, viņu par to uzslavēt. Eh, jārunā arī par aviāciju. Protams, eh, ja mēs runājam par starp Eiro, transeiropas eh, tīkliem, tad mums ir jārunā arī par aviāciju, par gaisa satiksmi. Un ja mēs runājam par Atlantijas reģionu, tad, protams, ir jādomā tieši par uh, tuvējo ūdens transportu, par uh, ūdensceļu maģistrālēm, maģistrālēm un arī ostām, bet ir jāparūpējas arī par aviācijas nozars iekļaušanu. Un un īstenībā iepriekšējais runātājs jau tam pieskārās. E, tāpat ir daudz e, ļoti veiksmīgu piedāvājumu, runājot par kopīgo datu izmantošanu, un par problēmu izskaušanu jūras transportā. 7., 8. un 9. pantā lasot eh, šos pantus, eh, man nācās tā neviļus pasmaidīt, jo tā ir integrētā jūras politika. Un eh, Brains Simpsons jau arī ir teicis, ka, protams, ir jāsasaista vairākas transporta nozares, ir jābūt labākām stratēģijām, labāk stratēģiju sasaistīt, tātad Atlantijas okeāna stratēģija, Melnās jūras stratēģija, Baltijas jūras stratēģija un tā tālāk risināt. Un, protams, mums ir jāparūpējas arī par izaugsmas veicināšanu jūrniecības sektorā. Un, protams, daudzas no ES dalību valstīm tām ir jūras robeža, līdz ar to šeit ir iespēja piedāvāt arī daudz darba vietu sektorā un e, darba vietas un ar jūrniecību saistītas profesijas tika svītrotas, atbildīgā komiteja svītroja šo atsaucu, bet tas noteikti šeit ir jāpiemina un tas arī sasaucas ar jūras transporta stratēģiju. Es uzskatu, ka atzinums ir veiksmīgs. Es nezinu, ko būtu gribējusi teikt Bilbao kundze. Viņai noteikti ir kādi papildinājumi. Es domāju, ka viņi iesniegs arī vairākus grozījumus, jo mm, es katrā ziņā varēšu balsot par Bilbao kundzes grozījumiem. Paldies referentei. Thank you, Mr. Taylor Greens. Taylor kungs no zaļajiem. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uzskatām, ka ziņojums ir lielisks. Īpaši gandarīti esam redzēt tur atsevišķus elementus, kur runa par pārobežu koordināciju, par savienojumiem starp ostām un iekšzemes ūdens ceļiem un tā tālāk runājot par ekonomiskās un sociālas izaugsmas iespējām, es domāju, ka šeit vajadzētu pieminēt ilgtspējīgas un kvalitatīvas turisma Eh, nozars piedāvāšana. Eh, rīcības plāns Atlantijas stratēģijai, manuprāt, ir ļoti laba ideja, un par Atlantijas okeānu padarīšanu par tādu kā modelu un etalonu jūras drošībai un tīrībai, manuprāt, tas ir ļoti skaists mērķis, zaļie atbalsta visus šos mērķus Mums ir vēl daži priekšlikumi, ar kuriem droši vien nāksim klajā, bet eh, ar prieku atbalstām šo eh, atzinumu un ceram, ka veiksmīgi tas arī iekļausies ziņojumā. Fosters kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies tik augundzei, kas kā referente, manuprāt, ir eh, iekļāvusi ļoti daudz priekšlikums. Piekrīt Mēsneres kundzei. Nav šaubu, ka aviācijas sektors noteikti būtu vēlreiz jāpārskata. Tikau kundze ir pieminējis EGNOS un satelīta navigācijas sistēmas, tas ir labi, mēs to atbalstām. Kopumā kolēģi laikam jau pieminēja visus tos jautājumus, eh, kas ir pieminēšanas vērti, un es viņiem piekrītu. Gribu pateikties ECR grupas vārdā Tikau kundzei par līdz šim paveikto darbu. Paldies! Bilbao kundze! Es atvainojos, bet mēs sākām izskatīt šo jautājumu nedaudz agrāk, nekā bija paredzēts darba kārtībā. Nu, tagad jūs esat ieradusies un došu vārdu arī jums, lai izteiktos par šo jautājumu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Man bija jābūt citā komitejā un jāizsakās par citu ziņojumu. Man likās, ka varēšu savienot abas uzstāšanās. Šodien gribētu pateikties tik augundzē par ziņojumu un pavisam īsi pastāstīšu, ko es par to domāju. Manuprāt, šis ziņojums šis atzinums lielā mērā ir vērsts uz ostu mm, darbību un to, tās uzlabošanu. Manuprāt, ziņojumā vajadzētu vēl iekļaut tādu aicinājumu uzlabot arī dzelzceļa infrastruktūras kā alternatīvu eh, pārvadājumiem pa sauszemes ceļiem un arī eh, pa jūrām kā tādu ļoti labu preču pārvadāšanas veidu. Mums, protams, ir jāskatās, kāda savienojuma ir Eiropā, lai būtu konsekventi ar diviem citiem ziņojumiem, pie kuriem šobrīd strādājam, pie jauno vadlīniju ziņojumu un Connecting Europe Facility. Nu, tas arī ir viss, ko es gribēju teikt. Es domāju, ka ir skaidrāk šeit jāpasvītro uh, sasaiste starp visām šīm jomām, arī sasaiste ar dzelzceļu. Mums ir nepieciešama efektīva, kvalitatīva sistēma. Kohēzijas fonda izmantošanā. Un varbūt eh, atzinumā varbūt vairāk vajadzētu arī pieminēt um, intermodālo transportu veidu. Manuprāt, referente pārāk daudz runā par ostām. Viņai vajadzētu līdzsvarot šo savu pieeju un nosaukt arī citus transporta veids, ne tikai jūras transportu. Paldies! Komisijas pārstāvi! Man šeit ir 38 cilvēku saraksts. Es nezinu, kurus jūs vēlētos no šiem pārstāvjiem izvirzīt. Kinga kungs, acīm redzot, ir pārstāvs. Tas ļoti labi. Man arī viegli izrunāt šo uzvārdu, saka priekšsēdētājs. Kinga kungs, jūs pārstāvat komisiju, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies komitejai par to, ka uzaicinājāt mūs uh, šajā sēdē atbildēt uz jūsu atzinojumu projektu. Esam iepazinušies ar to ar lielu interesi. Šajā projektā ir ļoti daudz vērtīgu, noderīgu priekšlikumu, kurus mēs noteikti izskatīsim. Uh, izskatīsim, gatavojot savu rīcības plānu. Jūs komiteja mūs aicinājusi tādu izstrādāt pēc iespējas drīzāk. Nu, mēs esam e, domājuši to izstrādāt līdz šī gada novembrim. Un šajā rīcības plānā mēs varētu pieņemt uh, visus tos priekšlikumus, kas mūsuprāt ir saprātīgi. Nav noslēpums, ka mūsu mērķis izstrādājot Atlantijas okeāna stratēģiju ir nodrošināt to, lai dalībvalsts un reģioni varētu savulaikus plānot finansējumu dažādiem projektiem, kur finansējums pieprasīts no struktūra fondiem, fond, kohēzijas fondiem, uh, Horizons 2020 un tam līdzīgi. Šobrīd mēs aktīvi aicinām dalību valstis un reģionus uh, iesniegt galvenos investīciju projektus un prioritātes, īstermiņu projektus. Vasaras laikā mēs izskatīsim šos te priekšlikumus un noturēsim konsultācijas par šiem priekšlikumiem, ko saņemsim no reģioniem un dalību valstīm. Atlantijas fórums turpināsies šī gada laikā, un tā ietvaros mēs organizēsim vairākus pasākumus dalību valstīs kuru gaitā izstrādāsim šo te eh, rīcības projektu, rīcības programmas projektu. Mm, to mēs tad jums prezentēsim novembrī un arī grozīsim. Par dažiem konkrētiem projektiem, kas te tiek pieminēti. Nu, protams, eh, neapšaubām ir tas, ka Atlantijas okeāna reģiona stratēģijā eh, transporta ass ir viena no svarīgākajām. Būtu jārunā ne tikai par ostu attīstību. Ostām, protams, ir ļoti liela ietekme. Uh, Uh, uz nodarbinātības situāciju reģionā. Osta ir arī ļoti lielisks resurs piekrasts ekonomikas stimulēšanā. Tās arī ir tādi kā tranzīta punkti, caur kuriem uh, jūrā ražotā enerģija nonāk uz sauszemes. Tas ir arī punkts, no kura uh, kravas var tikt pārvadātas pāri okeāniem, tā vietā, lai tās tiktu vadātas pa sauszemes ceļiem. Uh, mēs ceram, ka dalību valstis pozitīvi Mm, vērtēs ostu lomu, bet izvērtēs arī dažādus citus projektus, kurus varētu iekļaut šajā stratēģijā nākamajā DFS. Ja mēs runājam par šīs stratēģijas internacionalizāciju, tad, protams, ir ļoti būtiski runāt par visu Atlantijas telpu kopumā, par tās eh, vidieni, par visattālākiem reģioniem, arī par mūsu partneriem Atlantijas okeāna otrā pusē ASV un citiem partneriem. Taču Ja mēs vēlamies labu rīcības plānu, tad tam ir jābūt tieši saistītam ar Eiropas Savienības projektiem 2014. gadā. Pēc tam tikai varam sākt runāt par citu partneru iesaisti šīs stratēģijas īstenošanā. Mūsu galvenais mērķis veidot šo stratēģiju ir uh, radīt zilo ekonomisko izaugsmi, vairot darba vietas, Mēs vēlamies to visu stimulēt, izmantojot ne tikai publisko finansējumu, bet eh, cerams piesaistot arī privātos investors. Mēs ceram, ka tādējādi mēs varēsim izstrādāt vairākus būtiskus projektus, atbalstīt projektus, kas ir svarīgi dalību valstīm vai reģioniem, kas atrodas Eiropas perifērijā. Mēs ceram, ka mūsu priekšlikuma ietvars uh, veicinās šādu projektu formulēšanu, un tie tiks īstenot laika posmā līdz 2020. gadam. Lielas paldies komisijai par tās ieguldījumu, ziņojumu tapšanā. Tas mums ļoti palīdz, un tas ir ļoti noderīgi uzklausīt jūsu priekšlikumus. Kā jau teicu, šo rīcības plānu izstrādāsim sadarbībā ar dalību valstīm un esam nodomājuši iekļaut tajā noteikti tās prioritātes, ko jūs šeit pieminat. Paldies! Paldies! Tiksimies komisijas pārstāvī Liverpūles ostā, bet tagad došu vārdu atkal tikau kundzē nobeigumu vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties visiem kolēģiem par izteikumiem šajā sēdē. Ar prieku gaidīšu jūsu grozījumus. Varat rēķināties ar manu pilnu atbalstu. Piekrītu ka mums vēl vairāk šajā atzinumā ir jāuzsver tie noteikumi, kas saistās ar dzelzceļa un gaisa transportu un pārvadājumiem. Diemžēl jūs zināt, ka mums ir ierobežojumi attiecībā uz teksta garumu. Ir ļoti precīzi pateikts, cik daudz vārdu, cik daudz zīmju var būt šajā atzinumā. Tas nedrīkst būt bezgalīgi garš. Gribu pateikties sekretariātam par atbalstu. Paldies komisijai par atbalstu. Eh, bet man ir vēl kāds jautājums. Es nezinu, vai es pareizi jūs sapratu. Tika uzdots jautājums komisijai. Cik es sapratu, komisijas rīcības plāna projekts tiks vispirms prezentēts kā projekts, un pēc tam par to notiks konsultācijas. Vai tas tiks iesniegts līdz šī gada beigām? or uh, the final text? Vai novembrī jūs mums iepazīstināsiet ar teksta projektu vai galīgo versiju? Priekšsēdētājs. Komisija parasti saka novembrī, bet nekad nesaka, kura gada novembrī. Es pieņemu, ka jūs nāksiet klajā rīcības plānu 2012. gada novembrī, bet Kinga kungs varbūt jūs varat precizēt komisiju. Mūsu plāns ir nākt klājā ar eh, rīcības plāna projektu šī gada novembrī. Un kad taps galīgais teksts? komisija esam plānojuši, ka Atlantijas fórums turpināsies līdz 2013. gada februārim vai martam, un pēc tam nākamā gada martā mēs varētu apstiprināt rīcības plānu. For... Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. maijs. Transporta komitejā par šo atzinumu balsosim 30. maijā. Reģionālās attīstības komitejā balsosim 21. jūnijā. Lielas paldies visiem! Paldies Tikau kundzei, Bilbao kundzei par to, ka jūs atskrējāt no citas komitejas ātrāk nekā bija paredzēts. Un tagad komitejas sēde ir beigusies, sāksim koordinātoru sēdi.